So, Dargie kolēģi, sāksim sanāksmi. Es gribētu sveikt Danielu Nui, kura ir uh, uzraudzības uh, valdes uh, ECB vadītāja vienotā uzraudzības mehānismu ietvaros. Pēdējo reizi mēs tikāmies jūnijā, un šī ir pirmā publiska uzklausīšana 18. gadā. Un Kā jūs zināt, tā būs arī pēdējā regulārā uzklausīšana ar Nui kundzi, e, kā uzraudzības valdes priekšsēdētāju. Vispirms gribētu tātad jums pateikties un apsveikt jūs ar uh, šo te, tiešām izcilo darbu, ko esat paveikusi šajos gados SSM, jeb vienotajā uzraudzības mehānismā. Tas ir bijis tāds uh, izaicinājumiem pilns laiks, ir bijis jāizveido vienotu uzraudzību Eiropas Savienību, tas ir uzdevums, ko. Um, uh, tik daudz nemaz nevarētu iedomāties, ka tas uh, tik ātri un veikli ir iespējams un veiksmīgi ir iespējams. Uh, Protams, ka nekas jau nevar būt perfekts, eh, ir bijuši problēma jautājumi, mēs esam arī um, kā parlaments eh, iesaistījušies diskusijās par daudziem eh, jautājumiem. Tas ir arī mūsu pienākums, bet neaizmirsīsim, ka visā visumā mēs šeit varam runāt par veiksmes stāstu. Un es domāju, ka lielā mērā tas ir arī jūsu nopelns, nu, īkundze, jūs vadāt šo jauno iestādi un esat sasniegusi uh, šādu te uh, panākumu līmeni, tiek tad izveidot šāds efektīvs uh, uzraudzības mehānisms Banku Savienības kredītiestādēm. Ir tik atšķirīga uzņēmējdarbības kultūra, biznesa modeļa Eiropā, un tomēr ir šis vienotais mehānisms. Un, kā jau es teicu, daudz kas vēl, protams, ir darāms, lai virzītos uh, tāda patiesa, uh, patiesas uh, banku savienības virzienā, lai tā būtu pabeigta, ir vēl jāspēr vairāki soļi, uzraudzības konverģence, likumdošanas darbs pabeigšanas kontekstā, lai SSM dotu instrumentus, ar kuriem strādāt. Mēs par to daudz diskutējam. Uh, mēs tātad runājam par regulām un direktīvām. Tas un arī citi jautājumi. Uh, banku stresa tests, uh, nerezultatīvie aizdevumi, citi jautājumi būs tie, kurus mēs šodien apspriedīsim, un esmu priecīgs, ka varu arī teikt, ka Eh, pirms šīs sanāksmes rīta pusē mums bija diskusijas par eh, NPL eh, atbalsta instrumentiem un cerams, ka noslēgsim šo likumdošanas procedūru līdz gada beigām. Un jāuzsver, ka tas tiešām ir tāds ļoti ātrā tempā veikts darbs, un mēs vēlamies papildināt SSM funkcijas uh, lai SSM varētu sniegt uh, uh, atbalstu arī uh, NPL ar šādu atbalsta instrumentu. Un mēs, protams, arī banku paketes ietveros cenšamies uh, pēc iespējas ātrāk strādāt pie šiem jautājumiem, lai tos pēc iespējas drīzāk noslēgtu. Mēs darām tātad savu darbu, bet vēl ir neatrisināti jautājumi. Trešais Banku Savienības pīlārs, mēs ceram, ka atbalsta instrumenti jomā tiks panākts progress. Tātad tas ir tāds vispārējs uh, Darbs, kas ir nepieciešams no visām pusēm, bankām, nacionālajiem iestādēm ir jādara sava daļa. Tas ir tāds kopīgs uh, darbs, bet jāatzīst, ka SSM ir bijis, zināmā mērā, virzītājs spēks, veidojot tādu vienotāku banku savienību. Paldies! Un tagad jums ir vārds uh, jūsu ievadvārdiem. Liels paldies! Uh, labdien jums visiem priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, Tā kā šī ir mana pēdējā uzklausīšana, priekšsādātāja kungs, jūs jau to minējāt Eiropas parlamentā, kā SSM priekšsādātājai es gribētu pateikties par labo sadarbību, es to tiešām augstu novērtēju, pēdējo piecu gadu laikā esam pie daudz kā strādājuši, tika izveidots SSM. SSM un savos ievadvārdos es uh, pievērsīšos uh, galvenajiem uh, attīstības punktiem banku sektorā, uzraudzības aktivitātēm, tā izskaitā NPL, jeb nerealizatīvie aizdevumi. 2018. gada ES stresa testiem un visbeidzot arī likumdošanas soļiem, kas, manuprāt, ir izšķirīgi svarīgi Banku Savienībai, tā izskaitā cīņa pret uh, naudas atmazgāšanu. Uh, Ļaujiet man sākt ar īsu situācijas pārskatu banku sektorā no uzraudzības perspektīvas. Eirozonas eh, būtiskās institūcijas ir palielinājuši savu noturību 2018. gadā, un to atbalsta arī cikliskā virzība. Eh, Eirozonā bankām ir spēcīga kapitāla eh, pozīcija, un uh, Viņi izmanto daļu no sava kapitāla bufera, lai spēcinātu savus bilances. Bankas turpinā gūt progresu, samazinot NPL e, īpatsvaru, kas, kā jūs zināt, mums ir e, galvenā prioritāte. Un ECB e uzraudzīto banku NPL īpatsvars nokritās no 7,5% līdz 4,4% ir arī um, ekonomikas atgūšanās un uh, tomēr uh, profitabilitāte banku iestādēm nav pienācīga. Otrajā uh, 2008. gada cet, septembrī, ceturksnī tas bija 6,8%. Vidēji Eirozonas bankas uh, joprojām nav tik ienesīgas kā viņu kolēģi ASV, un tas atspoguļo arī nepabeigtu biznesa modeļa uh, Um, pielāgojumu. Un uh, mēs redzam, ka ir arī pārmērīga kapacitāte dažos banku sektoros Eirozonā. Raugoties uz Eirozonas bankām, kas uh, šobrīd darbojas, kāda tad ir vide, ģeopolitiskie riski ir intensificējušies, uh, ieskaitot politiskos riktus, riskus Eiropā, tiesniecības protekcionēsums pieaug, un mēs novērnojam arī satraucošu attīstību jaunajās ekonomikās. Pēkšņa um, spriedze, un tas var negatīvi ietekmēt eirozonas aktivitāti, skarot arī bankas. Protams, mēs saskaramies arī ar Eiropas izaicinājumiem. Piemēram, nesen vienā valstī ir problemātiska attīstība ar obligācijām. Uh, Mēs monitorējam visu uh, attīstību, kas var ietekmēt banku kapitāla pozīcijas. Ļaujiet man tagad ziņot par uh, mūsu galvenajām uzraudzības aktivitātēm. Mēs esam guvuši būtisku progresu kredīta riska jomā, jo īpaši mēs veicām tematiskos pārskatus par bankām, par to, kā tiek ieviests um, RFS 9. standarts, uh, lai turpinātu samazināt NPL. Um, Un tātad bankas, kurām ir augsta līmeņa NPL, ir iesniegušas ECB savas samazināšanas stratēģijas, un tagad mēs esam izvērtējuši šīs stratēģijas kopīgās iz, komandas, uzraudzības komandas, īsteno intensīvu dialogu par to, kā ieviest šīs stratēģijas bankās, sniedzot eh, arī vadlīnijas eh, šajā darbā. Un arī riska dimensija eh, mums ir ļoti svarīga Mēs esam guvuši progresu banku riska pārvaldības aktivitātēs, piemēram, vērtējot iekšējos modeļus, jeb trim, un uh, pirmās uh, misijas uz vietas ir veiksmīgi pabeigtas, un šā gada oktobrī trim uh, sekto banku uh, puse ir izvērtēta. Mēs tātad arī turpinām stā, dialogu ar bankām, kam ir uh, otrā un trešā līmena riska darījumi, um, mēs uh, arī veidojam kopīgas komandas, kas izvērtē būtiskas institūcijas. Uh, papildus tam, eh, kā ECB banku uzraudzība arī izvērtēs IT aspektus, runājot par kiberrisku, un tiks veikti 2019. gadā tādi fokusēti stresa testi, lai eh, nodroš, eh, nu, novērtētu banku noturību pret eh, likviditātes šokiem. Un mm, tagad par visu Eiropas stresa testu Mēs eh, nesen publicējām eh, šo testu rezultātu. 70% eh, aktīvu ir izvērtēti Eiropā, un uh, 23 lielākās bankas, ko tieši uzrauga ECB, ir kļuvušas noturīgākas pret šokiem pēdējos gadu laikā. Paparēli šam um, EBA stres testam ECB veic arī savu stres testus papildus uh, bankām, kas arī ir mūsu tiešā uzraudzībā, bet nav no EBA parauga. Abu stres testu uh, rezultāti uh, tiks ņemt vērā arī izvērtēšanas procesos, kas ir gaidāmi. Pateicoties būtiskam kapitālu uzkrājumam, um, bankas, kā to prasa ECB uzraudzība, tātad ECB um, uzraudzītās bankas uh, tagad parādās ar daudz spēcīgāku kapitāla bāzi nekā pirms diviem gadiem. 12.2 in 2016. Eirozonas banku sistēmas kopumā uh, ir ar augstāku kapacitāti uztvērt ekonomiskos šokus, un tas arī parādās galīgajā rezultātā. Un uh, CT1 uh, procents eh, pēc uh, trīs gadu periodu būtu uh, Uh, par 1,1 procentu punktu pieaugums līdz pat 9,9%. Šie kapitāla skaitļi parāda, kāds ir uh, rezultāts, ka tiek pilnībā ieviesti, um, regulārās prasības tiek ieviestas un uh, tam. Tas tomēr nenozīmē, ka nav izaicinājumi, joprojām vēl ir jādara uh, kaut kas, lai panāktu uh, NPL līmeņu samazinājumu un citus uzlabojumus, jo tās joprojām ir problēmas bankām. Mēs, protams, turpināsim uzraudzīt progresu šajās jomās. Papildus mēs cieši pētīsim, kādi ir izaicinājumi eh, šā gada eh, stresa testos un eh, skatīsimies, kā to varam izmantot nākamā gadu darbā. Un tagad noslēgumā uzsvēršu dažus punktus, kas, manuprāt, ir svarīgi, lai mums būtu labi funkcionējoša banku savienība. Tur mēs esam lielā mērā atkarīgi no Eiropas parlamenta, gan pirms, gan pēc vēlēšanām. Mēs esam daudz izdarījuši kopš eh, tika izveidot banku uzraudzību, vēl ir daudz darāmā, pirms tiks pabeigta banku savienība. Vispirms par banku paketi ir svarīgi ir pabeigt eh, šī sasaukuma uh, laikā šo te pārskatīšanu, jūs jau priekšsēdētāji to minējāt, mēs redzam, ka var uzlabot zināmas jomas, jo īpaši pilotu divi ietvaru, kur mums ir jāsaglabā uh, uzraudzības kompetences, novērtējot banku risku un arī uh, iespējas izmantot uh, zaudējumus absorbējušo kapacitāti. Mēs esam arī nobežījušies par priekšlikumu attiecībā uz NPL īpatsvaru bankās. Uh, jo tas um, vājinātu ECB uh, pē, uh, centienus uh, šajā jomā, un tas pat nav nepieciešams, jo pagadējā likumdošana jau ļauj pieļauj zinām elastību, tad, kad tas ir saprātīgi, līdzīgi kā tas ir parādījies nesenajos uzraudzības lēmumos. Visbeidzot, ir svarīgi uh, Uh, norādīt, kāda ir nosacījumi, kas tad uh, nozīmē, kad ir uh, banka bankrotējusi. Un otrkārt par investīciju uzņēmiem mēs piekrītam, ka sistēmisko investīciju firmas ir jāuzticē CB, jo ir plāni uh, Eh, pēc Brexita daudziem šādiem uzņēmumiem pārvēr, eh, pārvietoties uz eh, eirozonu, un mums ir jāizvēlas tāda eiropeiskāka pieeja cīņā pret naudas atmazgāšanu. Mums ir jāapsver, vai nevajadzētu vairāk harmonizēt spēkā sošos noteikumus. Mēs arī strādājam pie tā, lai intensificētu mūsu prudenciālo darbu šajā jautājumā, radot um, ehm, ECB uzraudzības ietvarā uh, um, kapacitāti strādāt pie šiem jautājumiem, mēs uh, arī izmantojam tagadēju juridisko ietvaru. Šeit būs trīs lomas. Pirmkārt, uh, tā būs viens pieturas aģentūra attiecībā uz uh, ML informāciju uh, ar um, attiecīgajām iestādēm. ML um, birojs izveidos tīklu, kas sadarbosies ar bankām, kur biznesa modelis uh, eh, rada lielu naudas atmazgāšanas risku. Un pamatojoties uz to, ML birojas um, dos ieguldījumu ECB pozīcijā um, naudas atmazgāšanas jautājumos. un eh, ir jāizveido arī eh, vienots atbalsta mehānisms noregulējumu fondam, eh, noguldījumu apdrošināšanas schēmai un patiesai Banku Savienībai ir vajadzīga tālāk harmonizācija, un šeit vajadzētu vairāk strādāt ar regulām, nevis direktīvām. Un uh, Tas būs svarīgi arī uh, naudas atmaskāšanas apkarošanas jautājumos. Un tagad es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja jums tādi ir. Lielas paldies par jūsu visaptverošajiem ievadvārdiem. Tagad došu vārdu mūsu runātājiem, uzdot jautājumus, saņemt atbildes. Pirmais no Eiropas Tautas partijas. Paldies, uh, priekšsādātāji. Paldies, uh, no īkundze. Es vispirms gribētu jums pateikties par šo lielo darbu, ko esat paveikusi, vadot vienotu uzraudzības mehānismu. Jūs tiešām ir izdevies šo uh, būtisko institūciju pārveidot par tādu patiesu vienotu uzraudzības mehānismu, kas ir atzīts visā Eiropā, bet arī starptautiskā mērogā. Tātad šodien mēs uh, redzam Eiropā, ka banku sistēma e, joprojām ir regl, e, relatīvi fragmentēta, neskatoties uz visiem pūliņiem, kas ir pielikti, un neskatoties uz to, kā ir e, īstenoti pasākumu banku savienības virzienā. Tātad joprojām pastāv šī fragmentācija, un mēs arī saskaramies ar situāciju, kurā daudzās dalībvalstīs banku sektors sastāv no nelielām struktūrām, kas nevienmēr ir rentablas, kas var radīt problēmas ilgtermiņā, lai eh, stiprinātu eh, banku sektoru Eiropā, ir vajadzīgi tādi kā Eiropas čempioni. Un um, tātad, lai stiprinātu banku savienību, mans eh, jautājums ir sēkojoši, vai nebūtu vēlams īstenot tādu dinamiskāku banku sektora konsolidāciju Eiropā, lai šī te konsolidācija uh, būtu iespējami, varbūt vajadzētu arī paredzēt zināmus eh, elementus Eiropas ietvarā attiecībā uz konkurenci, lai veicinātu šādu konsolidāciju. Paldies! Lielas paldies par šo jautājumu, par šiem te ļoti laipniem vārdiem par SSM. Esmu pārliecināta, ka visi mani darbinieki un arī eh, tie, kas strādāja nacionālās iestādēs vai Frankfurtē, kas sadarbojās pie ar mani pie šī mehānisma ļoti to novērtē. Runājot par eh, tagadējo situāciju, par nepieciešamo konsolidāciju, es tiešām domāju, ka mums ir eh, jātīstās eh, vienotas jurisdikcijas virzienā, ja tā var teikt. Mums ir jāveido tāds vienots banku sektors, bet esam sākuši, protams, izējas pozīcijās mūsu banku sektors, ļoti, protams, ir ļoti fragmentēts. Uh, Kāpēc tad um, mēs netiekam uz priekšu? Vairāk iemeslu dēļ. Tāpēc, ka tā tad ir tādas uh, riskantākas operācijas pāri robežām. Un uh, tās nav vairs tik pievilcīgas, kā tas bija pirms krīzes. Bankas tātad ir kļuvušas piesardzīgākas. Un otrais elements ir tāds, ka, diemžēl, krīzes rezultātā mēs redzējām, ka parādījās virkne iniciatīvu uh, ar vēlmi ierobežot, uh, ringfencing, un joprojām tas notiek. Šādas iniciatīvas nav nekur izzudušas. Uh, Bet ir arī eh, tā, un to mēs eh, SSM rezultātā jūtam aizvien vairāk, ka Eiropas banku regulējums ir ļoti fragmentēts. Direktīvas eh, tiek īstenotas dažādos veidos dalību valstīs, un mums vajadzētu vairāk regulējuma, kas būtu tieši piemērojams Eiropā, un šeit es pat nerunāju um, par. Um, Eh, eh, um, dalībvalstu īpašajām kompetencēm lemt, kurām īsti nevajadzētu būt vienotā banku ietvarā. Ir tā, ka kamēr nav Eiropas Banku Savienības trešais pīlārs, kamēr nav eh, tātad solidaritāte, solidaritātes noregulējuma fondā un noguldījumu apdrošināšanas garantija ir grūti virzīties uz priekšu. Nacionālie uzraugi uh, um, neļausies uh, tātad uh, būt tā kā vainīgie, ja kaut kas notiks, kamēr nav šo garantiju. Uh, tāpēc viņi arī uh, tātad uh, ir atbildīgi joprojām. Un uh, un es jums piekrītu, ka mums tiešām ir vajadzīga konsultācija vien vienkārši iemesla dēļ, uh, jo uh, ir virkne banku, kas um, nav rentablas, un tas nevar ilgtermiņā turpināties. Protams, ka uzraugam nav jālēmi, kurām bankām tad vajadzētu tuvināties vai apvienoties. Tas ir banķieru ziņā, investoru ziņā par to lēmt. Tā ir tirgu loma, bet eh, arī uzraugiem šeit ir ļoti svarīga loma, proti ir jāraugās, kādas tad ir šīs jaunās struktūras, kas veidojas, ir rūpīgi jāpārbauda šo struktūru biznesa modelis, ir jāraugās, vai tiešām tiek sasniegta vajadzīgā sinerģija, vai jaunā uh, struktūra būs ar tādu stabilu uzņēmējdarbības modeli un tā tālāk. Tātad tas uh, parasti izpaužas kā nosacījumi, kas tiek uh, uzstādīti šiem apvienošanās gadījumiem, lai nodrošinātu, ka darbība uh, būtu tiešām veiksmība, veiksmīga. Un, um, vienalga, vai šeit ir runa par uh, nacionālu līmeņu vai pārobežu apvienošanās gadījumiem. Per vašberes. Lielas paldies par Vanču Beresu lūdzu. Priekšsēdētāji, priekšsēdētājs kundze, paldies, ka jūs uh, um, izteicāties, un es arī no mūsu sociāldemokrātu grupas uh, puses gribētu atzinīgi vērtēt to, kā jūs veidojāt šo te SSM institūciju, kas ir ļoti būtiska institūcija. Jūs uh, sakāt, ka tā bija tāda milzīga avantūra, un uh, jūs uh, tātad esat viens no um, Banku Savienības pīlāriem. Uh, Ko e, jūs šajā pēdējā uzklausīšanā mūsu komitejā e, varētu teikt e, jūsu sekotājiem? Es negribu tagad jums lūgt atklāt visus savus noslēpumus, bet kāds tā būtu tās galvenās norādes, orientācijas, ko jūs dotu savam sekotājam, ņemot vērā jūsu gūto pieredzi? Tā skaitā arī attiecībās ar šo parlamentu un šo komiteju. Deputāts kundze, attiecībā uz Banku Savienību es domāju, ka mēs tiešām būtiski e, esam samazinājuši riskus e, Eirozonas bankās. E, manuprāt, tagad vairs nav daudz tādu, kuri teiktu, ka tas nav izdarīts. Ir jau vēl tādi, kas saka, ka tas nav pietiekami daudz darīts un tomēr. Uh, Mēs tātad gandrīz katru dienu redzam, eh, ka bankas publiski paziņo, ka tās eh, gatavojas eh, iet vēl tālāk, attīrot savus bilances. Es domāju, ka ir pienācis šis brīdis, un tas ir visu interesēs. Es nedomāju, ka um, nebūs kāds tāds brīdis, mēs esam 19 valstis, kad eh, visas būs pilnīgi vienisprāts, vienādā līmenī būs šis risks. Tas nav iespējams un tā tas nedarbojas. Un tāpēc es domāju, ka eh, ir pienācis tais brīdis. Es tiešām arī ticu, ka tas ir Eiropas interesēs, jo es nedomāju, ka ja kaut kas notiktu un eh, ja būtu nepieciešama kaut kur Eiropas solidaritāte, ka mēs varētu izlēmt un nepalīdzēt valstī, kam tas būtu nepieciešams. Mēs redzējām, kā eh, lietas norisinājās ar Grieķiju, piemēram, eh, Eiropa um, tātad palīdzēja Grieķijai, kad tā bija grūtībās. Tātad. Um, Protams, būtu labi eh, saprātīgi iepriekš eh, izskaidrot nosacījumus, kas, no, kas būtu jādara, ja kaut kas ne, ne, nu, notiktu, bet, eh, protams, ir vajadzīgs šis trešais banku savienības pīlārs, kas attiecas uz manu sakotāju. Es nezinu, kāds būs viņa prioritāts katrā gadījumā manā sarakstā, kas man vēl ir jāizdara, ir um, rakstīts, ka ir jāturpina cīnīties pret uh, šīm te ienesīgumu problēmām, kas vēl pastāv bankās. Un uh, arī uh, vajadzētu noslēgt iesāktos uh, projekts, piemēram, trim. Tas jau lielā mērā ir. Uh, izdarīts, un arī par uh, SREP pārskatīšanu mēs gaidām jauno likumdošanu. Kas tas? Mēs tātad sākam uh, diskutēt par šiem jautājumiem, un, protams, uh, jāturpina um, panākt progres Banku Savienības kontekstā. Uh, Um, arī attiecībā uz noregulējumu, jo um, mēs arī šajā kontekstā varētu uh, būt vēl eiropeiskākas, jo Berlīnē konferencē izskaidroju, ka šajā te vienotajā noregulējuma mehānismā tur ir viens lēmums, kas ir Eiropas lēmums. Tātad vai uh, Tas ir sabiedrības interesēs noregulēt banku tā vietā, lai to likvidēt. Un tad, kad mēs atbildam uz šo jautājumu, tad pārējais viss darbs ir nacionālā līmenī. Ja tas ir uh, noregulējums, um, tā vietā, lai būtu 19 dažādi veidi to darīt, eh, nu, ja atbildi ir nē, tad eh, banka tiek likvidēta, un tad mēs arī at, eh, topamies situācijā, kur ir 19 dažādi ietvari. Mums pat ir tādi uh, ietvari, kur uh, likvidācija nenotiks, jo tas attiecīgajā valstī uh, nav paredzēts, jo nav konkrētie kritēriji. Uh, Līdz ar to mēs redzam, ka uh, Latvijā bija ABLV šī pieredze un arī Luksemburgā bija līdzīga pieredze. Un visādi citādi mēs redzam, jā, ka šī situācija ir ļoti atšķirīga. Thank you very much. Lielas paldies. Manuprāt, tā ir ļoti laba kārtība. Un par pēdējo punktu mēs vismaz cenšamies šeit kaut ko iegaldi, ieguldīt, izvairīties no visļaunākās situācijas. Runātāji no zāles runā bez mikrofona. Jā, protams, arī par šo ļoti īpašo gadījumu mēs cenšamies to atrisināt. Protams, arī ar SSM atbalstu, kas bija ļoti noderīgi. Tādēļ priecājamies, ka panācām šādu rezultātu. Neredz, ka ir vēl kāda EKR kolēģi, tādēļ došu vārdu Ramona Rabmūzes kungam no Aldus lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, Īkundze, sveicu jūs atkal šeit parlamentā. Tā ir jūs pēdējā reize. Es gribētu jums sirsnīgi pateikties par šo darbu gadu gaitā. Un tagad es uzdošu savu jautājumu. Es gribēju jums uzdot jautājumu par banku valstu obligācijām. Mēs zinām, ka šeit ir ļoti augsti rādītāji, neatkarīgi no valsts ekonomiskās situācijas, un tādējādi bankas kļūst ievainojamas saistībā ar tirgiem un valstu politikām, kas var pat uh, no, nonākt līdz uh, krīzēm. Un kā lai šeit mēs rīkojamies? Ieviešam augstus uh, limitus riska darījumiem Un tad nākamais jautājums ir uh, tāds pretrunīga situācija saistībā ar banku populāru likvidēšanu. Viena no sakām ir tāda, ka tādas bankas, kas ir neveiksmīgas vai visdrīzāk būs neveiksmīgas, šeit ir paredzēti pārskati un Elka Kēniga pagājušajā gada oktobrā konferencē Arī stāstīt šādu veidu definīciju rada ļoti sarežģīts jautājums. Ko jūs domājat par šo definīciju, vai tā ir pietiekami skaidra? Paldies! Much. Well, regarding uh, sovereign risk. Uh, jā, runājot par šiem uh, valstu obligācijām, jūs zināms, ka pašreizējais regulējums uh, šādu veidu obligācijas uztver par uh, bezriska uh, Bet, protams, ka notiek uzraudzība, ņemot vērā visu šo uzraudzības procesu, taču ir taisnība, ka atkārtotu uh, valsts parādu šis jautājums, pieaugušais jautājums ir aktuāls, un vēlos minēt to, ka tas bija iekļauts nesenajā EBA stresa testā. Tāpat arī 2016. gada stresa testa scenārijā. Un šobrīd šis ir visaktīvākais veids, kā tikt galā ar šo jautājumu. Taču vispārīgāk runājot, manuprāt, tas ir ļoti būtisks jautājums, par ko ir jāstrādā saistībā ar pirmo pīlāru. ECB piemēro plašus principus, kas ir jāpatur prātā, kad tiek īstenots pirmā pīlāra reformas, jeb kāda veida regulējuma grozījumi. Tiem jābūt ar konkrētiem sekām, nevis kādiem ierobežojumiem, tiem nevajadzētu pārmērīgi iejaukties tirgos un ņemot vērā globālo situāciju, ka jānodrošina vienlīdzīgas spēles noteikumi, un ņemot vērā garos pārējus posmus, eh, tas viss attiecīgi tiek paredzēts. Un cerams, ka mēs varēsim pieņemamā veidā virzīties šajā virzienā, tādējādi samazinot iespējamo uh, risku saistībā ar valstu obligācijām. Runājot par šīm bankām, kas e, būs neveiksmīgas vai visdrīzāk neveiksmīgas un šiem pārskatiem, es e, pats uzskatu, ka šī koncepcija ir ļoti laba, ļoti laba aprakstīta direktīvās, un mēs kā uzraugi cenšamies to operacionalizēt paredzēt šeit metodoloģiju, lai varētu aplēst uh, šo iespējamību piedzīvot neveiksmi, izgāzties. Mēs cenšamies sagatavot kritērijas, lai varētu izvērtēt, ko īsti nozīmē šī visiespējamā iespējamā neveiksma saistībā ar maksātspēju. spēju Un tas ir būtiski arī, lai saprastu, kad notiek šie maksātnespējas gadījumi. Tad šeit ir, jā, dažreiz grūtības aplēs veikt. Tātad, principā, mēs esam apmierināti ar šo vispārīgo definīciju ar bankām, kas piedzīvos neveiksmi vai visdrīzāk piedzīvos neveiksmi. Un bet, nu, tas viss atrodas vienotā uzraudzības valdes rokās. Paldies, nākamais runātājs Sven Gīgold kungs. Paldies, priekšsēdāja Noī kundze. Sākumā arī no zaļo grupas un arī kā viens no abiem referentiem. Tolēk, kad mēs visi kopā veidojām SSM, vēlos jums pateikties par visu paveikto darbu, Manuprāt, nešaubīgi jums ir izdevies izveidot reālu Eiropas institūciju. Mūsu darba laikā, protams, dažreiz nevar izvairīties no nesaprašanām, taču jūs vienmēr rīkojāties Eiropas interešu vārdā ļoti integrālā veidā, cienot Eiropas parlamentu. Esmu to piedzīvojis gan uh, aiz aizvērtām durvīm, gan atklātā veidā, un vēlos par to pateikties. Un tagad mūsu ierastās uh, grupas darba kārtības jautājums, tas ir sarežģīts, un Nui kundze, jūs noteikti nezaudēsiet šo iespēju dzirdēt divus šādus jautājumus. Pirmkārt, tad, kad mēs palūkojamies uz MPL pielikumu, ECB Ko jūs uh, darat, lai īstenotu šos uh, noteikumus arī attiecībā uz nelielajām institūcijām? Jums ir tiesības lūkoties tālāk par tieši uzraudzītajām institūcijām, pastāv daudz bažu par šiem noteikumiem, par mazajām bankām. Ko jūs darat, lai nodrošinot līdzvērtīgus spēles noteikumus kopīgajā tirgu šajā kontekstā? Un otrkārt, publicējot uh, kam eks skandālu. Uh, kuru publicēja žurnālistu konsorcijas, proti, ka daudzas bankas Eiropas sabiedrībai solīja, ka nākotnē rīkosies ar integritāti. Tā, tās turpinēja lielos apmēros zaukt, zakt nodokļu maksātāju naudu, pārkāpa nodokļu likumus, palīdz citiem tā rīkoties. Un 11. pants jums ļauj uzsākt izmeklēšanu šādos situācijās? Un vai jūs pat personīgi centīsieties šeit rīkoties, lai īstenot Eiropas investīciju iesaistīšanos šajā milzīgajā CAMEX skandālā? Es domāju, ka pilsoņi to nevis sagaida. Paldies! Sākumā liels paldies par jūsu ļoti laipnajiem vārdiem runājot par šo pielikumu par MPL un šo man likumību. Protams, ka mums līdzīgi riski, ar tiem ir jārīkojas līdzīgi attiecībā uz banku bilancēm. Tātad š, tas šobrīd notiek, un mums saistībā ar uzkrājumiem atlikumiem, un uh, mums ESA ir zinām rīcības brīvība rīkoties. Mēs izskatām katru konkrēto uh, gadījumu, pieteikums bankai. Protams, mums varētu būt vēl plašākā apmērā šāda veida īstenošanas pasākums saistībā ar konkrēto jautājumu, ņemot vērā banku kapacitātes, kā var uh, ģenerēt kapitālu, paredzēšot papildu prasības. Mēs varētu šeit katru atsevišķo gadījumu banku izvērtēt jau no paša sākuma. Nenosakot tādus vispārīgus sākotnējos mērķus. Šis ir otrais risinājums, kas tiek piemērots. tika uzskatīts, ka bankām ir šādas kapacitātes ar phasing in, ir dažāda veida banku veidi, dažām ir iespējams rezerves, mēs skaidrojam bankām, ko no tām sagaidām, un šādā veidā šobrīd notiek šī īstenošana. Un tad uh, ir konkrēts arī gaids saistībā ar turpmākajiem gadiem, un ik pa katru gadu tad tiek uh, paredzēts, kas tiek sagaidīts. Tātad būs tāds pārējais posms uh, šim pielikumam, lai mēs varētu, cerams, līdz nākamajai krīzei uh, atrisināt šo banku bilanču jautājumu. Jā, un otrs jautājums par netik nozīmīgāko. Jā, mums ir arī šāds projekts, taču to īstenos nacionālās kompetentās iestādes, ievērot proporcionalitātes principu, ņemot vērā visus uh, pasākumus, ko mēs piedāvājam. Protams, ka būs uh, zināma kavēšanās attiecībā uz šo nozīmīgumu un iespējams, ka dažām bank dažām iestādēm piešķirsim vairāk laika. Tas šobrīd arī viss, ko varu pateikt. Un tad tika uzdots jautājums par šiem uzkrājumiem atlikumiem. Jā, patiesībā šis pielikums attiecas uz abiem aspektiem. Kompetentās eh, nacionālās iestādes zina šo pielikumu, zina, ka tas būs eh, jāpiemēro. Uh, atlikumam, un tad uh, seko konkrēti soļi, kuri būs jāpiemēro arī uzkrājumiem. Visas Nacionālās kompetentās iestādes pilnīgi apzinās to, ka ar šiem pasākumiem ka būs tad visaptverošs novērtējums mazāk nozīmīgākām bankām, un tad situācija būs labāka, ja šīs bankas nopietni būs uzsākušas piemērot pielikumu pirmkārt atlikumiem un otrkārt uzkrājumiem. Un tad runājot par kam eks gadījumu ECB mandāts neatiecas uz uh, krimināla likuma kompetencijām. Šeit mēs runājam par kriminālām uh, rīcībām, un tā sekas ir tāds, ka mēs aktīvi nemeklējam uh, krimināla likuma pārkāpumus, taču šajā gadījumā mēs esam atbalstījuši parlamentāro izmeklēšanu, nodrošinot būtisku informāciju, kas mums būtu pieejama papildus uh, Katrā gadījumā, ja mums ir kādi iemesli uzskatīt, ka ir veikts krimināli mm, nodarījumi, tad mums ir pienākums pieprasīt uh, attiecīgiem izpildu direktoriem vērsties pie konkrētajām institūcijām saistībā ar kriminālu uh, izmeklēšanām saskaņā ar nacionālajiem likumiem. Šeit mēs ievērojam nulles toleranci, taču mums ir uh, zināmā mērā jāvērš pie nacionālajām kompetentiem iestādēm. ka mums ir jāsņem šāds pieprasījums par informāciju, jo mēs tādu varam sniegt tikai balstoties uz pieprasījumu. Paldies! Paldies! Nu, ja pirmā pīlāra um, atbalsts tiks piemērots uh, šīm mazajām bankām, tad jā, tas ir labs sākums, bet nu, tad būs arī jāpiemēro papildu otrā pīlāra pasākumu. Varbūt to varam diskutēt vēlāk. Dimitrijus Papademulis nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, no īkundze. Es arī no mūsu politiskās grupas puses un pats personīgi vēlos pateikt jums par lielisko sadarbību un darbu, kuru, kas noticis līdz šim. Arī kopā ar mūsu komiteju ir vairāki jautājumi, kurus vēlos uzdot. Pirmkārt, pēdējo gadu laikā un jūsu mandāta laikā varējāt novērot, ka banku sistēmā ir samazinājušies riski ievērojamā veidā, bet taču jūs eh, man noteikti nešaubīgi piekritīsim tam, ka nav ticis spērts uh, nekāds uh, liels solis, lai neutralizētu šos riskus. Komisijas priekšlikums, kur atbalsta Eiropas parlaments, šis priekšlikums nav virzījies uz priekšu. Kāds būtu jūsu padoms uh, jūsu pēstacim? Enriesu kungam šajā konkrētajā jautājumā. Es ņēmu vērā arī jūs atbildi Gīgolda kungām, ka nenodarboties ar kriminālu jautājumiem, taču šī problēma saistībā ar kam eks skandālu. kur valstis un nodokļu maksātāji tika apzakti desmitiem miljonu apmērā. Uh, Visi šie noziegumi notika ārpus uzraudzības iestāžu radara, un institūcijas attiecīgi nerīkojās. Un kā tad mēs varam rīkoties ar šādu pelēko zonu? Nepietiek vienkārši nodrošināt uh, informāciju dažādām parlamentārajām komitejām. Pats būtiskākais ir iznīcināt šīs pelēkās zonas, likuma uh, trūkumus. Un, uh, Runāt par šiem jautājumiem, par kuriem parasti runā ziņotāji, un mans noslēdzošais jautājums pastāv vairāki dažādi priekšlikums attiecībā uz tā dēvētajiem sarkanajiem aizdevumiem un to pārvaldību manā valstī. Un Grieķijas banka ļoti skaidri pateikusi, kas ir jādara, taču gribētu dzirdēt, vai jums ir kaut kas zināms par šo Grieķijas situāciju saistībā ar tā dēvētiem eh, sarkanajiem aizdevumiem. Runājot par ēdis un risku neutralizēšanu. Iespējams, katrā Eiropiskajā tikšanās sanāksmē, uz kuru dodos, es apgalvoju, ka ēdis ir jāievieš, mēs esam samazinājuši riskus pietiekamā mērā, lai varētu uzsākt šo procesu, lai varētu virzīt priekšu ēdis. Esmu pārliecināts, ka mans pēctecis atkārtos manis teikto, ka tā ir ECB loma, un mums ir jārīkojas, tad šis lēmums jāpieņem politiskā līmenī. Mēs šeit uh, nevaram vairāk neko paveikt, taču katrā gadījumā šajā attiecībā uz šo projektu es to spēcīgi atbalstu, un es domāju, ka tas ir ikviena labākajās interesēs to īstenot. Jo nevar būt tā, ka uh, Tad, kad ir problēma, tad varam atteikties no rēķina apmaksas, jo tāpat būs jāmaksā šis uh, rēķins. Tātad šis tiešām būtu lielisks Eiropas mehānisms. Runājot par kam eks vai līdzīgiem pārkāpumiem, kriminālu noziegumiem, mēs esam nodokļu kontrolieris. Tāds ļoti tehniskas dabas uzdevums. Mums nav nepieciešamie resursi, cilvēku resursi, kas pietiekam apzinātos visus šos dažādos fiskālos režīmus daudz labākā veidā nekā fiskālie kontrolieri. Taču atkal, kad mēs dodamies uz vietas, veicam pārbaudas, ja mums pastāv aizdomas, ka eksistē kaut kas tāds, kas varētu būt noziedzīgs nodarījums, tad mēs patieši nodrošinam to, lai šī informācija tiktu nodrošināta fiskālajām institūcijām, nelegāli iegūt naudas līdzekļu legalizēšanas iestādēm, un uh, sava darba mūža laikā notikuši vairāk gadījumi, kad pirms nodokļu ierēģi kaut ko atklāja, mēs atklājām, ka iespējams kaut kas nav pareizi kādās bankās, ka tika piemēroti zināmi mehānismi, kas nebija pilnībā atbilstīgi. Bet runā par šo kam eks skandālu. Mēs šeit ieradāmies, tā teikt, pēc tam, kad problēma bija uzradusies un mums pieejamā informācija, to mēs nodevām nacionālajiem uh, uzraugiem, izmantojot nacionālās iestādes. Esam dalījušies ar šo informāciju ar parlamentāro izmeklēšanas eh, grupām, kad tas eh, no mums tiek pieprasīts. Runājot par vēl par jūsu trešo jautājumu par sliktajiem aizdevumiem, es zinu, ka šeit kaut kas notiek. Uh, Tad, kad es uh, eh, sazinājos ar saviem kolēģiem Grieķijā, viņi man stāstīja, ka viss vēl no notiek, process notiek un ka nebija paredzēta tik eh, strauja informācijas noplūdi, tādēļ viņi nebija pietiekama laika mūs informēt par šo jautājumu. Es cik es saprotu, iespējams, ka tā ir tāda sistēma, kur bankām būtu iespēja savus uh, ienākumus neguvušos riska darījumus nodot uh, aktīvu pārvaldības uzņēmumiem, kurus tad finansētu valdības uh, piešķirtās tiesības. Uh, Tātad m, mm, tiktu nodrošināt šie mm, ieņēmums nenesošie riska darījumi un attiecīgie aktīvi. Taču es neko sīkāk šeit eh, nezinu. Šeit būs iesaistīti valsts līdzekļi vai nu tādi, kuri pieder bankai, tad uh, konkurences ģenerāldirektorāts varēs ar to iepazīties, taču viss vēl ir ļoti provizoriski, vēl tikai pirmie procesa soļi un esmu iepazinusies ar neko konkrētu. Tikai man ir bijuši pāris telefonu zvani ar kolēģiem, balstoties uz uh, informāciju, kas pieņem presē. Tādēļ nevar jums sniegt nekādu papildu informāciju. Taču noteikti ne, turpmāko nedēļu laikā uzzināsim kaut ko plašāk. Liels paldies! Kicas kungs lūdzu. Uh, like Paldies! Arī es vēlētos atzinīgi izteikties par Noī kundzes sasniegto. Man ir divi jautājumi. Viens no tiem saistīts ar Itālijas banku sistēmu. Manuprāt, šeit pastāv zinām antagonija starp Romu un Briselu. Un tas turpināsies visdrīzāk līdz pat Eiropas vēlēšanām. Šī Itālijas eh, valdības stratēģija ir nu, tādas, man tā liekas. Un kā Brisele rēģēs uz šo izaicinājumu? Kāds ir jūsu viedoklis? Vai Itālijas banku sistēma ir pietiekami noturīga, lai izturētu 6, 7, varbūt pat 9 mēnešus ar politiskus šādas opozīcijas? Vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu. un Financial Times palasot, izskatās, ka šis skandāls kļūst arī par Deutsche Bank skandālu. Kas Danske Bank eh, un tagad Deutsche Bank gadījumā īsi nogāja greizi un kas mums būtu jādara? Uh, regarding the, the, euh, the Italian uh attiecībā uz Itālijas banku sektoru. Acīm redzot, ir e, tāda tirgus sensitivitāte saistībā ar Itālijas valdības fiskālajiem mērķiem un vi, kā viņi ir reaģējuši, um, kur reitinga aģentūras ir pārskatījušas savus um, kredītvērtējumus un prognozes tīpaši arī attiecībā uz eh, banka akcijām, kas ievērojami ciet pēc tam. Līdz šim tas nav gājis tālāk uz citām jurisdikcijām. Es domāju, ka mēs esam tajā līmenī, kur tas rada nopietnas bažas eh, bankām. Bet mēs jau nezinām, ka, kas notiks nākotnē. Es nevaru jums pateikt, cik ilgi šī diskusija turpināsies un kāds būs tās rezultāts. Es personīgi domāju, ka Itālijas bankas ir daudz ko izdarījušas, lai attīrītu savas bilances, uzlabotu savus biznesa modeļus, palielinātu savas kapitāla pozīcijas, un tad būtu ļoti skumji, ja viņi cietīs no sekām kādas ir šī brīža politiskajām debatēm. Bet eh, šīs problēmas, kas eh, bankām ir radušās pēc politiskām diskusijām, nu, varam turēt tikai īšas, lai viss atrisinās labi. Lai Itālijas bankas turpinātu virzību uz eh, labāku maksātspējas situāciju labāka situācija saistībā ar bilanci. Viņi jau ir sasnieguši labus rezultātus e, EBA stresa testos. Un neko vairāk es nevaru šobrīd pateikt. Kas attiecas uz Danske grupu? Tiešām katru dienu atrot avīzes, mēs e, redzam, ka ir jauni notikumi Dānijas uzraudzības iestāde, kas ir atbildīga arī par naudas atmazgāšanas apkarošanu, piekrita ierasties ECB un skaidroja, kā tas viss varēja notikt un turpināties vairāk gadu garumā. Un viņi dara visu iespējamo, lai risinātu šo situāciju. Es lasu visdrīzāk tās pašas avīzes, ko jūs, gan vakar, gan šodien. Es, protams, neesmu sajūsmā, ka es atrodu publikācijās par šādām tēmām SSM uzraudzītu banku nosaukumus. Nu, par pārējo nezinu, bet fakts viens ir skaidrs, ka nav pārāk daudz tādu banku, kas sniedza korespondentu banku pakalpojumus Baltijas valstīs, Skandināvijā. Tur ir amerikāņu balstas un Danske banka. Ja jūs esat viena no korespondentu bankām, tad tas ir sarežģīti. Katrā gadījumā cerēsim, ka šīs eh, kaitējums ir pēc iespējas mazāks bijis. Thank you. We all keep finger crossed. Jā, nu turēsim īkšķus. Būtu tiešām žēl, ka daudz kas no sasniegtā iet uz zudumā bezatbildīgas politikas rīcības dēļ. Kostas Mavridis tālāk. Paldies, priekšsarētāji. No īkundze jums būs nepieciešams austiņas. Unless you learn Greek in the meantime. Ja vien neesat apgūlis grieķu valodu. Nē, nē, francūži, kā jūs zinat, nav pārāk talantīgi sešu valodu apguvē. Jā, arī es vēlētos jums pateikties par lieliski paveikto darbu. Vēlos jums novēlēt visu to labāko, lai kādu darbības jomu jūs arī tālāk izvēlētos. Tā kā šī ir jūsu pēdējā uzklausīšana. Es nekoncentrēšos uz Edis jautājumiem. To jau darīja pirms mans runājušie. Es arī piekrītu, ka mums ir jāvērs uz priekšu saistībā ar risku sadalīšanu. Un vēlētos koncentrēties uz NPL, uz sliktiem kredītiem. Īpaši vēlos izcelt Kipras gadījumu. Kopš iepriekšējās reizes, kad tikāmies līdz pat šim brīdim, otrā lielākā banka Kiprā tika aizvērta. Tas neparādījās masmēdījos, tas nebija tik acīm redzami. Es runāju par kooperatīvu banku, es domāju, jūs saprotat, par kur jūs e, runāju. Jo tur bija ļoti liels e, e, problemātisko kredītu apjoms. Man ir divi jautājumi par šo situāciju. Vai jūs informējāt finanšu ministru par problēmām šajā bankā, vai tika izdarīts spiediens, vai jūs zinājāt par konkrētās bankas valdības e, nespēju vadīt, e, jo lielākā daļa atbildīgo samatošajā bankā tika iecelt politisku spiedienu rezultātā? Un izskatās, ka viss, kas eh, ne, nebija šie uh, sliktie kredīti, tas viss bija tāds neplānots iegūms bankai. Slikta banku pārvaldība tika nodot vienam uzņēmumam bez jebkādas eh, caurskatāmas procedūras. Es runāju par Altamīra. Un šajā jomā ir tad milzīgi izgāšanās. Un vēl pēdējais jautājums par citu tēmu. Visi, kas tic Eiropas projektam, sagaida, ka uzraudzības mehānismi, kas ir izveidoti, izdarīs nepieciešamo spiedienu. Šobrīd bankas ļaunprātīgi izmanto vai ļaunprātīgi neīsteno Eiropas direktīvas. Un mēs no jums sagaidām, ka jūs eh, pietiekami eh, svarīgu lomu spēlēsiet nākotnē, lai panāktu, ka tiek izdarīts spiediens. Jā, paldies! Tā tik tiešām ir. Šī banka tika aizvērta vai apvienota ar citu banku Kiprā. Es nevaru daudz komentārus izteikt par individuālām bankām, bet pārsteigts man ir sakāms. Pirmkārt, šī ir e, banka, kas nonāca krīzē jau pirms SSM uzņēmās uzraudzību. Tobrīd bija runa par 60% šo slikto riska darījumu. Un tikai nesen e, tās uzraudzību pārņēma Kipras centrālā banka. Mazāk kā gadu e, tas notika pirms SSM uzņēmās uzraudzību. Ņemot vērā cik liels bija slikto kredītu apjoms. Bankai bija nepieciešams kapitāls, lai varētu veidot uzkrājumus, un arī lielāka kompetence banku jomā pašā bankā. Jo tas bija sarežģīts kooperatīvs, kas bija uzsācis apvienošanu lai no 90 eh, vienībām apvienotos un šis skaits būtu 18. Mēs tik tiešām eh, turpinājām diskusijas ar Kipras varas iestādēm, pašu banku un finanšu ministru. Jāsaka, mums bija ļoti laba sadarbība ar visām Kipras varas iestādēm Viņi pieņēma to, ko mēs sacījām, respektīvi, ka ne tikai uh, kapitāls ir nepieciešams bankai, bet arī zināšanas, kompetence. Lai atrisinātu šos jautājumus. Un tieši šajā kontekstā banka uzsāka privatizācijas procesus 17. gada septembrī lai iegūtu no jaunā īpašnieka gan kapitālu, gan kompetenci. Diemžēl šajā gadījumā jārunā par bankas problemātisko likviditātes situāciju. Tā ievērojami pasliktinājās 17. gada noslēgumā un sāka radīt nopietnas bažas. Tas arī parādījās visur presē Kiprā, it īpaši vēlēšanu laikā Kiprā. Tas laikam bija prezidenta priekšvēlēšanas kampaņa laikā. Tas bija ļoti apspriests jautājums to brīdi. Privatizācijas procesa noslēgumā palika viena banka, Elenika, kas uh, nāca klajā ar labāko piedāvājumu, lai iegādātos um, šo portfeli ar sliktajiem kredītiem. Būšu laikam apaugstējusies ar šādu laika apstākļu maiņu. In addressing it. So, um, I think that. Um... Manuprāt, Helēnika ir um, uzticama, ar pietiekamu kapacitāti. Un šobrīd abām bankām uh, eh, apvienojoties, kooperatīva banka ir licence. Viņi darbojās kā mātes uzņēmums kredītu kompānijai saskaņā ar uh, nacionāla likumdošana un, eh, šo, un eh, Kipras eh, centrālās bankas uzraudzībā. Tas varbūt bija mazākais no ļaunumiem šajā situācijā. Un viens no pozitīvajiem iznākumiem arī ir atkarības mazināšana vietējā Eh, sektorā, jo liela daļa no sliktiem kredītiem vairs nav banku sektorā, tos pārņēma šī aktīvu pārvaldīšanas kompānija. Un Grieķu bankām ir tad eh, pie, pietiekama spēja pozitīvi to risināt. Mums ir arī laba sadarbība ar, ar visiem iesaistītiem šajā operācijā e - ECB, Eiropas komisija. Un konkurences ģenerāldirektorāts veids uzraudī, uzraudzību. Arī Kipras iestādes, finanšu ministrija, SRB, vienā tā noregulējuma valda arī tika informēta visu procesu garumā. Tas nebija process, kas notiktu BRD ietvaros, nebija paziņojumi par to, ka iestāde kļūst vai kļūs maksāt nespējīgi. Nē, jūs jau iztērējāt deviņas minūtes, tas tiešām daudz, un mēs esam bijuši pārmīgi. Jā, bet es jautāju Noī kundzei par attiecībā uz komentāriem par to, ka nelegāli tiek izmantoti e, nosacījumi Kipras bankās. Es nevaru atbildēt, es nezinu, par ko jūs īsti runājat. Ja mēs e, būtu atraduši kaut ko nelegālu Kiprā, mēs būtu ziņojuši iestādēm. Es nezinu, par ko jūs runājat. Danuta Hibnere. Paldies priekšsarētāji. Nu, īkundze, es arī abrīnoju to, ko jūs darat un ko esat paveikusi. Tā bija ļoti būtiska reforma pēc krīzes. Paldies par to, ko jūs darījāt. Tā kā šī ir mūsu pēdējā tikšanās, es nejautāšu jums par faktiem, bet drīzāk par jūsu vērtējumu un skatījumu uz lietām. Viens no jautājumiem par ko neesam runājuši, ir uzraudzības iestāžu auditi. Jūs varbūt pamanījāt, ka aptuveni pirms nedēļas komiteja, kur um, Eiropā tie, kas augstākās revīzijas iestāžu uh, vadi, uh, amatpersonas, tikās un atklāja ar paziņojumu, um, kur uh, viņi brīdina par eh, to, ko viņi dēvē kā audit gap, tāda atšķirība revīzijā, norādot, ka daudz uzraudzības eh, pienākumu ir nodot SSM, bet tāpat laikā paskatoties uz Eiropas revīzijas palāts eh, mandātu attiecībā uz SSM un nacionālajiem revīzijas iestādēm saistībā ar nacionālajiem banku uzraugiem, viņi redz, ka tur ir neatbilstība. Un tur ir uzskaitīts eh, lietas, kas būtu jāīsteno. Bet no jūsu viedokļa attiecībā uz šo jautājumu, vai šāda būtiska atšķirība tiešām pastāv un vai tur ir nepieciešams kaut ko darīt, lai uzlabotu situāciju un stiprinātu Eiropas un Nacionālo revīzijas iestāžu kapacitāti, lai būtu labāka atbilstība. Un mans otrs jautājums ir saistīts ar darbu, ko kādu laiku jau veicam un ceram sākt trialogu sarunas drīz ar padomu par emīru eh, grozīšanu, respektīvi emīru divi. Skatoties uz jūsu pieredzi, mēs iekla, iekļāvām elementu no šīs sistēmas, kur ESMA sastāvā ir komiteja kas nāks klajā ar ierosinājumiem, priekšlikumiem, lēmumiem, kas e, būs apstiprināti, ja netiek izmantot iebildumu procedūru. Vai jums e, šķiet apmierinoša e, šāda procedūra? Vai varbūt jums ir kādas idejas, kā mēs varam uzlabot šīs lietas, vai jūsuprāt, tas arī dod vēlamos rezultātus? Paldies! Paldies par šiem diviem jautājumiem. Pirms pirmais jautājums. Revizijas palātas mandāts. Un vai tas varētu radīt eh, tādas um, atšķirības un, un, un eh, nenosakts eh, jomas. Nacionālo revīzijas iestāžu mandāts lielā mērā atšķiras um, starp dalību valstīm. Pirmkārt jau valsts revidentiem veikt eh, revīzijas eh, uzraudzības iestādēs lielākā daļā jurisdikcija nepastāv. Dažās jurisdikcijās valsts eh, revidentu tiesības ir tikai pārbaudīt saņemto publisko finansējumu. Tur, kur dalību valstis lēmt, pakļaut eh, savu nacionālo kompetento iestādi Eiropas revīzijas palātas eh, revīzijai, tad ir paredzēta iespēja, bet ne pienākums dalību valstī autorizēt eh, konfidenciālas informācijas atklāšanu, ko veiktu tad nacionālā iestāde revīzijas palātai. Revi ECB juristu viedoklis ir, ka šis paziņojums, kur jūs minējāt, nav korekts. Kas attiec uz pārējo? Mēs Eiropas revīzijas palātai sniedzam to informāciju, kas ir nepieciešama, lai pārbaudītu operatīvo efektivitāti ECB uzraudzības e, pasākumiem. Es saprotu, ka tas ir savā ziņā kaut kas unikāls ECB, un eh, revizijas palāta pie tā nav pieradusi vēl bet mēs esam snieguši visu nepieciešamo informāciju, un mēs uzskatām, ka tas nav leģitīmi, ka revīzijas palāta sūdzas par šādiem jautājumiem, kas neietilpst viņu mandātā. Abām pusēm ir jāievēro sava mandāta ierobežojumi. Kas attiec uz MIR2? Tā tiešām ir, ka Brexit kontekstā saulēcīga MIR2 apstiprināšana tieši ar grozījumu 22. pāntā pirms Brexit nodrošinās to, ka eh, atbildīgajiem iestādēm būs nepieciešamie instrumenti, kas ļaus eh, reaģēt uz sistēmiskiem uh, apvienotāja karalistē bāzētajiem centrāliem darījumu partneriem. Un es atvainojos priekšsarētāji par neiebilšanas procedūras izmantošanu, es vēl jautāju. Jā, es atvainojos, ka es neatbildēju. Godīgi sakot, es īsti nezinu, kā tas darbojas citās iestādēs. Kopumā es teiktu, jā, kāpēc gan ne? bet tāpat laikā tā nav garantija, ka šis ir labākais risinājums. E, jūs man liekat e, runāt par lietām, kuras es tik labi nepārzinu. Paldies, Peronš Beres. Um, madam, nu, nu ikundze, mēs pārāk daudz neesam runājuši par Brexit, un tas ir arī normāli, ka jūs neesat atbildīgi par visu iekšējo tirgu, bet tomēr ņemot vērā šo te šķiršanos, uh, Vai jūs nesatraucaties par to, ka, tā kā jūs jau teicāt, ka banku sektors ir noturīgāks, tam klājas labāk, bet ir daļa banku sektora, par ko mēs eh, neesam īpaši rūpējušies, kas ir ēnu banku sistēma. Un kā jūs vērtējat šo situāciju? Otrakārt, jūs eh, atbildējāt uz mani jautājumu, sakot, ka jūs eh, uzdodat jautājumus. Uh, vai tomēr nevarētu vēl panākt vairāk banku ienesīgumu jomā, rentabilitātes jomā un eh, BSR priekšlikums, tur eh, šis tas tika um, tā kā izņemts ārā un eh, runājot par banku struktūru Eiropā, un ir skaidrs, ka ja mēs uh, vēršamies pret kādu banku modeli da, kādā dalībvalstī, nu tad mēs tur tālu netiksim. Un trešais jautājums. To mēs arī redzējām Banko populāra afērā. Vismaz tāds bija iespējas, ka noregulējuma gadījumā vai eh, tad, kad banka tā kā gatavojas eh, izgāzties, ka bankrotēt, tad eh, starp jūsu institūciju un um, to, ka vada Elka Kēninga, tur arī uh, kāds ir progresa iespējas, kā jūs to vērtējat? Liels paldies! Ēnu banku sektors, jā, mēs esam nobežījušies attiecībā uz to, kas eh, pastāv. Uh, Eh, kas ir šīm bankām pielīdzināmās aktivitātes, kuras netiek kontrolēts un kas varētu radīt domino efektu. Komisija jau pirms kādu laiku piedāvāja paketi, lai eh, risinātu ēnu banku problēmu. Nesam vēl guvuši, redzējuši progresu, un tas tiešām ir žēl. Tā tas ir. Bija nesen paziņojumi no ECB vicepriekšsādātāja, jo um, bija satraukums par uh, fondiem un par zinām fondu lomu, un es varu tikai piekrist. Viņš ir atbildīgs par finanšu stabilitāti, arī par monetālās politikas pusi un SSM. Es uh, plānoju ļoti nopietni uh, Uh, uztver to, ko uh, Daga MF no ECB uh, iesniegs. Jā, tātad man sniedz informāciju par BSR, tātad tā ir banku reforma, tātad struktūras pārskats. Es uzskatu, ka tiešām ir kaut kas, ka, par ko netiek runāts, bet kas visiem ir skaidrs. Tātad kā veidojas tirgi Eiropā? Jā, tirgošanās ir, um, ir šī te mazumtirdzniecību banku nozara no vienas puses un īpašuma tirgošana no otras puses. Un uh, Eiropā kur uh, ekonomiku lielā mērā finansē bankas 70%, pat uh, tirgus finansējums korporatīvajām bankām arī um, ir būtisks aspekts tirgu veidošanā. Līdz ar to tas ir ļoti sarežģīti, pat ja neiespējami, gan arī neiespējami to izdarīt. Tātad, jā, um, tirgu uh, veidošana tiek iekļauta uh, komercbanku sektorā, tad tur ir ļoti maz ko nodalīt. Es to esmu redzējusi manā valstī. Tas viss sākās ar uh, jaunas politiskās komandas vēlmi kaut ko ļoti striktu ieviest, un tad, kad šīs jautājums virzījās uz priekšu, tad um, šie kritiskie punkti kļuva aizvien svarīgākie nekā ieguvumi, un gan Francija, gan Vācija ir veikušas reformas, eh, kur ir eh, vajadzīgs zināms dalījums. Varbūt atšķirīgā vidē tā varētu būt laba ideja, bet uh, Um, bet tagadējā situācijā, kad fa bankas finansē ekonomiku, neesmu pārliecināta, ka tas ir iespējams. Tas um, var radīt atšķirīgs rezultāts nekā gaidīto. Turklāt uh, vēlme uzņemties risku bankām ir uh, būtiski mazinājusies. un uh, izskatās, ka bankas vairāk uh, uh grib būt tādas tie universāls bankas. Un uh, varbūt, ka šī vēlme uzņemties risku varētu atgriezties, bet šobrīd tā nav. Uh, sadarbība ar SRB, manuprāt, tas ir vislabākais veids, un es uh, neredzu uh, Uh, kā tur kaut ko vēl varētu uzlabot. Jūs varētu uh, kaut ko darīt, lai padarītu Elka Kēnigu tādu laimīgāku. Mums ir novērotāja vieta SRB valdē viņiem nav uh, vieta SSM, dodiet viņiem šo vietu, lai viņa būtu pārliecināta, ka viņai ir pieeja pilnīgi visam. Bet uh, SRB eh, varētu mums prasīt kaut ko, ko mēs nedaram, proti ļoti ātri nākt klajā ar paziņojumiem par kaut kādām bankām, kas ir kļuvušas eh, nedaudz vājas. Iedomājieties, ja mēs to darītu, un tad informācija noplūst, jūs redzat risku. Mm, jā, visi grib, lai viss tiktu dalī, darīts iepriekš, bet mēs to nedarām, tāpēc, ka uh, tas varētu būt ļoti riskanti, tas varētu kaitēt arī bankai tikai tāpēc, ka tā ir kaut kāda vājie punkti kaut kādā brīdī, tad pēkšņi uh, sākam jau uh, runāt par to, ka šī banka varētu bankrotēt, tas varētu būt ļoti riskanti. Mēs esam tātad situācijā, kad uh, tā, mums šķiet, uh, ka varētu būt šāda situācija, mēs to vispirms ziņojam Elkai Kēnigai un tad uh, valdes locekļiem. Tieši tāpēc, lai uh, mazinātu šo noplūdes risku. Es nezinu, ko mēs vēl varētu darīt. Mēs jau tā dalāmies ar visu informāciju. Mēs esam uh, pārskatījuši saprašanās memorandu. Un es gribētu piebilst, ka tad, kad uh, mēs esam krīzes situācijā, tad visi ļoti labi sadarbojas visu laiku. Uh, jo mēs zinām, ka kaut kas eh, nopietnas notiek un mēs nedrīkstam kļūdīties, mēs nedrīkstam būt vāji, tad procesam ir jānorīt eh, tā kā pa diedziņu, visiem ir jābūt pienācīgajai informācijai, lai varētu pieņemt pareizos lēmumus. Tātad eh, varētu dot eh, vienu vietu LKSSM, eh, bet neko citu bez tā nevaru iedomāties, ko mēs varētu uzlabot. Nekādas citas iespējas neredz Danuta Hībnere. Paldies, eh, Noīkundze. Jūs varbūt atcerēsieties, ka viens no aktuālākajiem jautājumiem mūsu diskusijās ir nacionālās opcijas un kompetences. Uh, Eh, un jūs esat arī norādījusi uz izaicinājumiem šajā kontekstā, un mēs arī redzam, ka ir atšķirīgi viedokļi dalībvalstu starpā tajā veidā, kā tām šķiet, ka jātransponē direktīvas un jāievieš noteikumi dažādās jomās, un mēs arī redzam, ka nacionālajie uzraugi bieži vien skata Uh, vienu jautājumu, bet reaģē atšķirīgi. Arī šādā aspektā ir uh, atšķirības, un tas arī izriet no šo nacionālo kompetenci un opciju pastāvēšanas. Un mans jautājums patiesībā jums ir sekojošs. Kādus ieteikumus jūs uh, sniegtu um, cilvēkam, kas turpinās pildīt uh, jūsu pienākumus pēc uh, jūsu aiziešanas, tātad kā tikt galā ar šo, ar šīm atšķirībām, kas nāk no dažādiem aspektiem. Jūs pirmīt nedaudz runājāt par eh, to, kas joprojām Eiropā pastāv, proti fragmentācija. Kādus pūliņus var pielikt Eiropā, lai samazinātu eh, to? Jā, nacionālās uh, iespējas. Uh, Mēs esam harmonizējuši to ieviešanu SSM, kas ir mans mērķis, lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi, ja ir vienādi noteikumi uzraudzībā SSM. Un um, tas ir leģitīmi, ka mēs vēlamies arī šo noguldījumu garantiju schēmu. Mēs tātad esam harmonizējuši visu, izņemot vienu un kas ir šis dāņu kompromiss par attieksmi pret apdrošināšanas uh, kompānijām, diemžēl pārējos e, jautājumos mēs nevaram neko darīt, jo tas ir nacionālo likumdevēju rokās, un mans e, padoms, ja jūs to pieņemtu, būtu nacionālajām kompetētajām iestādēm to uzticēt nevis e, likumdevējiem, proti SSM 19 valstīs. Tad mums būtu vienāds veids, kā šīs nacionālās uh, opcijas tiek īstenots SSM, tātad vienādāk spēles noteikumi. Es nezinu, kāds būs šis vienotais veids. Es kā uzraugs ceru, ka tas būs tas vislabākais veids, bet mums ir jāpieņem viss, ko izvēlēsies mūsu locekļi, bet šis te jau pats tas vien, ka nacionālajiem uzraugiem tiktu dotas uh, iespējas uh, šo likumdošanu īstenot, jau būtu labi tā vietā, lai to darītu likumdevēju. Un vēl mums ir iespēja SSM, no SSM puses sniegt uh, izņēmu noteikumus nacionālajām iestādēm likvidācijas jomā bet eh, tas ir kā piliens jūrā, nekas nu, daudz tas nav, jo ir šis te um, riska limits. Un tas gal galā ir nacionālo likumdevēju rokās. Tātad, ja kāda grupa ir gatava sniegt uh, likviditātes atbalstu intra-SSM grupām, un tā saskars ar lielu risku, tad uh, eh, tie cik tālu uh, tas uh, nedarbojasies uh, un maksātspēja pārobežu kontekstā nepastāv un uh, eh, tātad uh, riski, likviditāte. Ja mēs vēlamies pārobežu konsolidāciju, tad uh, tas noteikti būtu nepieciešams. Vai es kaut ko vēl izlaidu? Nē. Liels paldies! Un es gribētu izmantot iespēju uzdot pēdējo jautājumu, jo es redzu, ka jūs iespējamais sekotājs jau ir ieradies zālē. Tātad eh, jūs jau eh, uzsverāt ļoti būtiskas lietas, kas varētu būt jūsu sakotāju darbkārtībā, bet varbūt jums ir vēl kaut kādi papildus ieteikumi, ko jūs gribētu nodot savam sekotājam. Uh, Uh, kā pārvaldīt šādu te sarežģītu mehānismu mašinērī kā SSM. Tātad uh, jūs jau minējāt uh, savā komentārā kaut ko, ko es pilnībā atbalstu, proti obligāciju tirgus Itālijā, protams, rada satraukumu un uh, Tas, kas tur, tur notiek, nevar būt ilgtspējīgs. Bet eh, tātad eh, mēs visi turam īkšķus, eh, mēs nerunājām par kaut ko, kas tūlīt varētu notiks, notikt. Jūs arī minējāt to ļoti labo darbu, kas ir paveikts arī pateicoties jūsu un SSM ieguldījumam. Un mēs redzam, ka Eiropas un Itālijas bankas arī ir izrādījušas uh, ļoti labu reakciju. Jā, tātad padomi manam sekotājam pilnīgi noteikti vajadzētu īstenot uh, vislabākās uzraudzības prakses, lai kur tas būtu Eiropā un arī citur. Atgriezties pie SRB, sadarboties ar visām Eiropas institūcijām, tas ir ļoti svarīgi. EBA, SRB. Uh, um, komisija, mēs esam tāds kā māsu institūcijas, kas vei, mēģina strādāt uh, labi Eiropas labā, pieturoties Eiropas idejām un ideāliem, bet es zinu, ka jūs daudz jau strādājis eh, Eiropas uh, labā, un es uh, gribētu minēt, ka dažkārt uzraudzības dialogs uh, ir diezgan tāds dinamisks, tāpēc jums jābūt spēcīgam, uzsverot uh, svarīgos punktus un uh, svarīgi saglabāt labu veselību, jo darbs nav viegls. Bet uh, viņš arī ir tāds uh, cilvēks, kas smagi strādā. Runājot par Itālijas bankām, esmu uh, priecīga, ka uh, tās tagad tiek aicinātas uzlabot savu situāciju, tas tiešām ir ļoti noderīgi. Nesam redzējuši tātad tādas negatīvas sekas līdz šīm attiecībā uz situāciju, pat ne eh, domino efektu uz citām valstīm nesam pieredzējuši. Es ceru, ka tas tā turpināsies, jo būtu ļoti uh, žēl redzēt, ja pieliktie pūliņi būtu bijuši veltīgi un ja labie rezultāti vienkārši izčākstētu. Uh, Un par to mēs turēsim īkšķus. Uh, mēs visi turēsim īkšķus, saka priekšsādātājs. Paldies! Uh, un kā jūs redzējāt, visas grupas, visi runātāji jūs atzinīgi novērtēja, apsveica, sirsnīgs paldies jums par jūsu darbu. Es domāju, varam arī aplaudēt. Uh, to... Un uh, es to jau sākumā teicu un gribu to vēlreiz atkārtot, uh, ka mēs uh, tiešām ļoti augstu novērtējam to, ko jūs esat uh, darījusi. Jūs tiešām esat uh, īstenojusi veselu sadaļu Eiropas integrācijas vēsturē. SSM ir izveidots, tas strādā. Tas ir tiešām milzīgs sasniegums. Es esmu vēsturnieks, un tāpēc es vienmēr tā to skatos no vēstures konteksta. Tas noteikti tiks um, minēts vēstures grāmatās. Un uh, arī komanda ir bijusi ļoti atzinīgi vērtējama. Liels paldies par to un paldies arī par ļoti labo sadarbību ar Eiropas parlamentu, kas vienmēr ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva un efektīva. Un pat ja mums ir bijušas uh, domstarpības, tad diskusijas vienmēr ir bijušas konstruktīvas. Tas ir tiešām ļoti labs veids, kā Um, strādāt ar uh, parlamentāru institūciju, kam ir arī uh, jāveido tāda atbildības saikne, un es ceru, ka jūsu uh, pēcnācējs, jūsu sakotājs arī būs ar tikpat lielām ambīcijām un tikpat labi sadarbosies ar Eiropas parlamentu. Jā, paldies! Es noteikti nodošu jūsu uh, laipnos vārdus uh, maniem darbiniekiem, kas strādā Frankfurtē un arī nacionālajās uh, kompetētajās iestādēs. Paldies! Tagad divi minūšu, pār, minūšu pārtraukums, un tad būs nākamā uzklausīšana.

Okay, let's start this. Uzsāksim tagad darbu pie nākamā darba kārtības punkta - publiskā uzklausīšana attiecībā uz Eiropas Centrālās Bankas uzraudzības valdes priekšsēdētāju kandidatūru. Redzu, ka mūsu darba kārtība ir tāda secīga. Tagad mūsu vidū ir Andreja Enrija kungs, kuru vēlos sveikt. Uh, Kā jums zināms, 7. novembrī ECB padome pēc uh, konsultatīvās padomas uh, uzklausīšanas nolēma, ka Andrejā Enrija būs uh, no īkundzes pēctecis, sākot ar 2019. gada janvāri. Kā jums zināms, Enrija šobrīd ir EBA priekšsēdētājs un saskaņā ar SSM regula padome piedāvā ieceļ ECB uzraudzības valdes priekšsēdētāju. Tam jābūt tādai personai, kam ir atzīta reputācija un pieredze banku finanšu jautājumus un kas nav ECB padomas loceklis. Šeit notiks arī balsojums. Un parlaments atzīs šīs personas uh, uzticamību. Lai zināms, uh, parlaments formālā veidā bija iesaistīts arī iepriekšējos kandidāta izvēlēšanas iecelšanas uh, posmos. Vēlos šeit apsveikt Andrejā Enrija kungu. Uh, ar panākumiem no šīs īsās kandidātu saraksta, kur tiešām bija augsti profesionāli kandidāti piedāvāti. Un tagad došu vārdu Enrija kungam jūsu ievadvārdiem. Uh, paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlos pateikties ECB padomei un iesaistītiem koordinatoriem šajā kandidātu izvēlešanas procesā. Paldies par man izrādīto uzticību. Tas ir liels gods. Uh, redzēt savu vārdu starp eh, dažādajiem augsti cienītajiem eh, kolēģiem kandidātu sarakstā. Esmu tiešām eh, ļoti pazemīgi pagodināts. Runāt par manām konkrētajām prioritātēm. Banku bilanču sakārtošana. Šeit būs nepieciešama strikta uzraudzības politika, piemērojot spiedienu katrai atsevišķai bankai, lai pēc iespējas raitāk varētu atrisināt šo jautājumu, jo ātrāk bankas eh, tiks vaļā no mantojumtajiem riskiem, jo labāk tas būs mūsu ekonomika. Otrā prioritāte ir veicināt uh, riska sadalījumu. Mēs cenšamies, lai banku sektors eh, novērstu riskus, nevis tos veicinātu. Šeit nav notikusi pietiekama darbība. Mums ir jānodrošina, lai uzraudzība tiktu piemērot visās valstīs efektīvā veidā visām bankām. Visaptverošas eh, politikas veidotāju rīcības ir nepieciešams, ja vēlamies, lai banku sistēma tiešām būtu reāli integrēta sistēma. Šīs eh, prioritātes kuras aprakstīja būs nepieciešams, lai noslēgtu banku savienības izveidošanu, taču tas ir arī ļoti, tie ir ļoti lieli izaicinājumi kopīgajiem projektiem. Esmu pārliecināts, ka banku savienība neizdzīvos, ja nākamā krīze mūs noķers tajā mirklī, kad mēs vēl nebūsim tikuši galā ar iepriekšējām krīžu sekām, nebūsim gatavi jaunajā sistēmā. Runājot par ievērojamo nozīmīgumu pieaugumu attiecībā uz tirgiem, tirgus riskiem. Šeit vēl ir darbs darāms. Investori vēl joprojām Eiropas banku zonu neuzskata par pietiekam pievilcīgu investīcijām. Pastāv bažas par šo biznesa modeļu eh, dzīvot spēju. Mums ir jāturpina riska izvērtējums, garantiju īstenošana, lai banku sistēmā valdītu uzticamība. Prudenciālo uzraugu loma ir novērst tādus gadījumus kā nesenie skandāli saistībā ar naudas atmaskāšanas gadījumiem. Mums ir jākļūst par reāliem, efektīviem uzraugiem, konsolidētā veidā. Mums jākoncentrējas uz caurskatāmību, uz uzraudzības rīcību, paredzamību. Balstoties uz manu pieredzi EBE, es domāju, ka ir jāatrod labs līdzsvars, lai nodrošinātu līdzsvars starp demokrātisko atbildību un uzraudzības uzdevumu un nodrošinātu līdzvērtīgu uzraudzības darbību īstenošanu. Es uzskatu, ka mēs šeit varam panākt labu līdzsvaru starp uzraudzības uzraugu mērķiem un vieglāku uh, un lai bankā būtu vieglāk saprast um, uzraugu pārskatus saistībā ar krīzēm, ka visas saks vienmēr uzņēmušies priventi investori. Šeit ir jāturpina darbs, reformējot šo sistēmu. Esmu pārliecināts, ka šeit paredzētās garantijas sniegs savus rezultātus. Mums ir jānodrošina lielāka skaidrība par ECB un riska kapitāliem. Ir skaidri jāpasaka, ka ja bankas bankrotēs, tad ECB nenodrošinās vienkārši nulles līguma politiku. Un bankas bankroti nenozīmē vienlaiks to, ka uzraugi ir bijuši neveiksmīga. Ko es vēlos piedāvāt šajā kopīgajā projektā? Pirms 20 gadiem es pievienojos ECB, turpināju strādāt Eiropas uzraugu komitejā, arī EBA. Balstoties šo pieredzi, manuprāt, es izveidoju labu, neatkarīgu reputāciju no nozares eh, politikas puses. Esmu izstrādājis darba metodu, kas balstās uz atvērtību un caurskatāmību, dialogu ar visām iesaistītajām pusēm. Uh, nodrošinot labu iekšējo dialogu un sadarbību ar daudz kultūrālo darbiniekiem savā nozarē. Esmu rīkojos atbildīgi arī neskaidros darba apstākļos. Es sev uzskatu par Eiropas ierēdni, kur Eiropas intereses stāv pāri visam. Ja jūs pieņemsiet lēmumu atbalstīt manu kandidatūru, tad sniegsiet ieguldījumu Eiropas uzrauga uh, mērķu sasniegšanā. Es, protams, mani priekšteči ir bijuši ļoti veiksmīgi, un man būs jāaizpilda diezgan lieli jāatbilst šīm gaidām, kas ir saistīts ar manu kandidatūru. Es apzinos, ka es, SM veiksme ir atkarīga no Nacionālo komiteto iestāžu darbinieku aktīvā darba, no uzraudzības komandām un visām iesaistītām institūcijām. Ja tikšu iecelts amatā, es cenšos saglabāt šo patiesu lielisko Eiropas darba atmosfēru savā institūcijā. Liels paldies! Jā, piešķīr jums tikai 5 minūtes runas laika. Labi. Tagad jautājuma atbilšu kārta. Pirmais jautājums no Danutas Hibnēras kundas lūdzu. Paldies priekšsēdāji, labdien! Vēlos jums uzdot jautājumu par valstu obligācijām. Mans jautājums būtu par valstu parādiem. Mans jautājums būtu par valstu parādu regulējumu grozīšanu, kādus riskus, uh, priekšrocības, izmaksas šeit paredzēt. Un uh, vai jūs, prātam, jānotiek Eiropas līmenī, vai būtu jāindru, jānodrošina starptautiskā koordinācija, vai tam jānotiek tikai FSB līmenī. Un runājot par Eiropas drošo aktīvu izveidi, vai tas varētu kaut kādā veidā samazināt šeit iespējamos riskus, uh, un vai attiecīgais priekšlikums ir labs priekšlikums, lai nodrošinātu drošus Eiropas aktīvus, vai arī mums ir nepieciešams veikt ko vairāk šajā kontekstā. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Es esmu zināms par savu viedokļu paušanu. Uh, šajā kontekstā pirms pāris gadiem publicēju konkrētu dokumentu, un manas domas nav mainījušās. Balstoties savu pieredzi ar uh, valstu parādiem, arī saistībā ar pirmo EBA stresa testu 2011. gadā, ir redzams, ka nepieciešama caurskatāmība. Uh, sākumā pat nebija skaidrības par to, kāda ir banku parādu holdingi, uh, Tas tika atrisināts pāris nedēļu laikā. EBA katru gadu publicē plašu informāciju par banku riska darījumiem, un tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu tirgus disciplīnu. Otrais aspekts, kas, manuprāt, ir būtisks, ir tāds, ka mēs uh, vērsāmies, aicinām bankas uh, nodrošināt garantijas likvīdajiem aktīviem, kurus tā dēvēja tās parasti ir uh, valsts kases parādzīmes. Ja šie holdingiem ir jādarbojas kā stresa garantijām, tad uh, bankām jānodrošina raita šā, to likviditāte. Vai nu tas notiek tirgū vai tirgojot. Un tas ir viens no būtiskajiem elementiem disciplīnā, kas netika piemērota iepriekšējo krīžu laikā. Un Treškārt, manuprāt, ļoti būtisks aspekts ir koncentrācija. Mēs redzam, ka ir ievērojama parādu holdingu koncentrācija, un pēc pāris dienām mēs publicēsim attiecīgus datus, un, manuprāt, ir tādas bankas, kas pat 8-9 reizes uh, ir uh, palielinājuši šo kapitālu vietējo parādu jomā. Tad šeit kapitāls tiek ievērojami veidā pārbīdīts. Un mūsu priekšlikums uh, ir ņemt saistīts ar nelieliem kapitāla nodavām. Varbūt sākumā tās būtu nulles līmenī, kas atbilstu likviditātes uh, rādītājiem, un tad uh, šīs uh, nodevas pieaugtu attiecīgi proporcionāli. Taču tas ir eh, priekšlikums saistībā ar šo nu, regulējumu, nevis man uh, uzraudzības uzdevumu. Manuprāt, šīs debatas būs ļoti interesantas, taču tās galvenokārt jāvada eh, starptautiskajā līmenī, jo šeit nepieciešama vienot vienlīdzīgi spēles līmeņi, un attiecīgā komiteja šeit jau ir paveikusi nozīmīgu darbu, taču mums ir jāņem vērā Eiropas uh, puse. Jūs pieminējāt šo priekšlikumu par uh, ar valsts parādījumiem sektajiem mm, obligācijām, vērtspapīriem. Mūsuprāt, šeit piedāvātais priekšlikums bija pamatots, taču attieksme līdz šim no, jo īpaši no padomas puses bija ļoti negatīva. Paldies! Nākamā runātāja Beres skundze. Um, Kandidāta kungs, labdien! Jūs pirms dažām dienām izteicāt priekšlikumus par uh, stresa tekstiem, testiem un uzraudzību, un jums ir pieredze arī jūsu uh, tagadējā amatā un uh, arī attiecībā uz jūsu nākotnes amatu. Un es strādāju kā līdzreferente uh, pie uh, eh, kāda jautājuma, un uh, tur bija runa arī par ECB um, eh, funkcijām un EBR. Kā jūs redzat šo te saikni, kā tiek saistītas kompetences starp uh, SSM, ECB? un citiem, lai šie stretes testi būtu efektīvi. Un tagad runājot par uh, ECB tika teikts, ka tā drīzumā sniegs savu viedokli par jauno komisijas priekšlikumu par naudas atmazgāšanu. Vai jums ir um, kaut kāds savs viedoklis šajā jautājumā? Un kāds varētu būt laika grafiks, kādā ECB uh, varētu dot savu viedokli. Es saprotu, ka jūs um, esat no SSM, bet um, mēs redzam, ka ir uh, vēlme virzīties ļoti ātri uz priekšējā jautājumā, un ja ECB viedoklis nāk par vēlu, tas jau būtu par vēlu tad. Thank you very much. Lielas paldies! Runāt par stresa uh, testiem un uzraudzības uh, pasākumiem Sākumā man ir jāsaka, ka ir uh, eh, bijuši saprotamas grūtības uzsākot šīs attiecības starp uh, EBA un ECB, jo mums ir uzraudzības uzdevums un tad bija grūti noteikt šī eh, atbi kompetenču sadalījumu, taču jāatzīst, ka pēdējo divu uh, sarunu kārtās. Mēs atradām labu sadarbības eh, modeli, un eh, sadarbība ir tikai pieaugusi darbinieku līmenī attiecībā uz kvalitāti. Eh, jūs minējat par šo stresu, kas tika pieminēts. Un, manuprāt, pastāv tāda sistēma, kas darbojas, kas nodrošina rezultātus, taču ir mazliet sarežģīta. Un neviens ar to īsti nav apmierināts. Arī Daniela Nui vakardien konferencē pieminēja, ka šis uzdevums ECB kā uzraugam ir ārkārtīgi sarežģīts ar ļoti zemiem rezultātiem. Un, manuprāt, mums tagad ir tāds uzdevums, kur jāsadala divas uh, daļas. No vienas puses uh, EBA puse, kas koncentrējas uz atbilstību, rezultātu publicēšanu, un tad ir pēc tam izvērtēšana. Dažās valstīs šie rezultāti tiek publicēti, citās nē. Un, manuprāt, šis priekšlikums ir šo uzraudzības daļu padarīt daudz piemērotāku uzraugam un eba daļu, kas ir tāda sistēmiska daļa, lai tā būtu noderīgāka sistēmai ar eh, no augšas uz leju piemērot pieeju. Šeit gribu uzsākt diskusijas un tad redzēt, kāda būs eh, darbinieku reakcija ECB attiecībā uz šo manu priekšlikumu. Tas noteiks arī attiecības starp abām institūcijām. EBA nosaka vispārīgo scenāriju, šos uh, stresa tekstu testus bankām un ECB tad piemēros uh, šos uh, stresa testus konkrētajām bankām. Un par priekšlikumiem. Jūs noteikti nesat pārsteigti attiecībā uz AML. Uh, Uh, mēs šeit sadarbojamies ar padomu, mums ir nepieciešama ilgtermiņā sistēma Eiropas Savienībā AML. Ir šeit jāparedz skaidri, tieši piemērojami noteikumi, atbildības sadalījums starp institūcijām. Šobrīd tas vēl nav paveicams, ir tādi pagaidu risinājumi, kurus cenšamies tagad panākt. Tie ir skaidri, uh, nelegāli iegūtu naudas līdzekļu atmaksāšanas standarti, skaidra sadarbība, sadarbības mehānisms starp prudenciālajiem un AML uzraugiem, kā arī skaidra izpratne par to, kā AML jāietekmē prudenciālajie um, izvērtējumu. Liels paldies! Tieši laikā esat ieradies. Jurka, tagad došu vārdu Ramonam Tramozes kungam lūdzu. Um, paldies, priekšsēdētāji, paldies, uh, ka ieradāties, Endrijas kungs. Es ceru, ka parlaments ievēlēs jūs. Tāpēc novēlu jums visu to labāko tuvākajos gados. Divi jautājumi tikai. Pirmais par Banko populāru gadījumu. Tas jau notika pirms pusotra gada gan. Kādus secinājumus jūsuprāt mēs varam izdarīt no šī gadījuma? Ņemot vērā, ka ECB tagad ir arī finanšu uzraugs, ko mēs būtu varējuši izdarīt labāk? Es eh, nedomāju, ka šeit ir, ir jārunā par atbildībām, bet daudzi Spānijā nobažījušies un eh, sūdz tiesā. Ko mēs varētu, jūsuprāt, uzlabot Eiropas līmenī? Un otrs jautājums būtu šāds. Par Itāliju. Valsts deficīta jautājums. Itālija ir vienīgā valsts, kas pēdējo 20 gados ir panākusi eh, primārā budžeta pārpalikumu, kā vienīgā valsts Eiropas Savienībā. Un vai jūsuprāt ir kāda iespēja, ka SM varētu palīdzēt eh, pārfinansēt Itālijas eh, publisko parādu un samazināt šo summu ko viņi maksā par parādu apkalpošanu, lai finansējumu varētu izmantot investīcijām un produktivitātes uzlabošanai. Paldies! Case, eh, Mēs eh, tomēr Enrijas kungu neieceļam par ESM vadītāju. Bet tas, protams, neliedz jums atbildēt uz jautājumu, lūdzu. From... Par mācībām, ko guvām no Banko populāra lietas. Secinājumu un uh, Spriedumu tur ir daudz. Tas e, bija pirmais gadījums, kur mēs izmantojām jaunos instrumentus, kas bija BRD direktīvā paredzēti. Un jāsaka, ka tur ir daudz pozitīvas lietas. Es atceros daudz bažas, kas tika paustas par spēju tik galā ar tik sarežģītu sistēmu, kur uh, atbildība ir sadalīta starp daudzām iestādēm un ir ļoti īss rīcības laiks. Tā skaitā SSM bija savu atbildību, lai nāktu klajā ar paziņojumu par to, ka iestāde kļūst vai kļūs par maksātnespējīgu. Un tas viss ir jādara ļoti lielā ātrumā. Tā kā šī sadarbības ar Eiropas iestādēm, tā skaitā Eiropas komisiju, eh, ir veidojusies ļoti laba. Manuprāt, ka lielākā daļa ir sacījuši, ka banko populāra gadījums eh, uzrāda to, cik svarāka, svarīga ir likviditāte noregulējuma procedūrā. Noregulējuma laikā ir nepieciešams nodrošināt likviditāti no pirmās dienas, kopš banka atgriežas tirgū. Diemžēl, ja es pareizi atceros, Banko Populāra saskārās ar e, nepieciešamību atrast 17 miljārdus pirmajās dienās pēc noregulējuma. Un, un tikai veiksme, ka turpat bija spēcīgs e, spēlētājs, kurš bija gatavs iegādāties šo banku, palīdzēja pozitīvi atrisināt situāciju. Nu, ASV ir uh, eh, FDC rīcībā um, atsevišķi eh, finansējuma postenis uh, no valsts budžeta, kas nodrošina likviditāti. Eiropas Savienībā šī problēma vēl nav atrisināta. Mums vajadzētu kaut ko darīt, lai šo problēmu risinātu. Otra lieta. Domāju, ka mums ir daudzas bankas, kur, kurām uh, bailing uh, procedūra varētu būt vēlamā uh, bankas noregulējuma procedūra, ko pērām nedēļas nogalē veikta, lai pirmdien atgrieztos pie darba. Bet šis gadījums parāda to, cik tas ir sarežģīti. Un visbeidzot, tas, ko jūs pieminējāt, kas arī ir pamats daudzām tiesvedībām, ir e, tieši vērtēšanas jautājums. Tas ir jāveic ļoti ātri. Bieži vien bankām nav pietiekami augsts kvalitātes dati, kas ļautu noregulējumu iestādēm veikt atbilstošu vērtēšanu īsā laika termiņā. Tāpēc ir nepieciešams, lai šī informācija būtu uzreiz pieejama un lai būtu šis mehānisms pieejams noregulējumam. Itālijas par fiskālo tēmu neizteikšos, tas noteikti nav manā kompetencē. Varu sacīt tikai to, ka attiecībā uz valsts mm, parādzīmēm tad nevienmēr jārunā ir par tiešo kapitāla ietekmi, kas ir pārdošanā, tirzniecības e, reģistrā, bet e, jūs jau pareizi norādījāt, ka situācija ar valsts eh, parāda instrumentiem ir ļoti sarežģīta. Katrā ziņā banku finansēšanas plānos tam būtu jāatvēl pietiekami plaša eh, loma, lai būtu pietiekami robusti scenāriji pieejami attiecībā uz, suverēn, uz eh, valsts parāda instrumentiem. Paldies, Svens Gīgolds! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos eh, mūsu grupas vārdā norādīt, ka neskatoties uz dažām varbūt neveiksmīgām publiskām diskusijām, jūsu kvalifikācija eh, šim amatam netiek apšaubīta un nav bijusi apšaubāma arī attiecībā uz otru kandidātu. Es vēlos arī uzsvērt, ka mēs arī neapšaubām to, ka cik vien ilgi esmu ar jums strādājis, jūs vienmēr esat rīkojies Eiropas interesēs un nesat uzskatāms par tādu, kas pieder pie nacionalitātes kādas. Es vēlos to ļoti skaidri pateikt, lai labotu kādas pārpratums, kas varētu būt radušies. Tālāk. Attiecībā uz jūsu potenciālo lomu nākotnē. Vispirms vēlētos no jums noskaidrot, Vai varat apņemties pilnībā īstenot vadlīnijas attiecībā uz NPL lielajām bankām, kas būs jūsu tiešā uzraudzībā, un, bet arī attiecībā uz mazajām bankām, kur jūsu atbildība ir nodrošināt vienotus eh, noteikumus eh, vienotā tirgū? Otrakārt, kā EBA priekšsēdētājs, jūs bieži vien sūdzējāties, ka ir divi atšķirīgi stresa testi. Vien ir publiskais, kur jūs esat atbildīgais, un iekšējais, mazliet savādāks, bet līdzīgs ECB ietvaros. Vai jūs šobrīd esat gatavi uh, strādāt pie tā, lai publicētu ECB iekšējo stresa testu rezultātus, lai visas SSM bankas uh, redzētu publiski Eh, stresa testa rezultātus, kas palīdzētu arī plašākai sabiedrībai eh, īstenot un redzēt šos eh, stingrākus noteikumus. Paldies, kas attiecas uz NPL vadlīnijām no EBA viedokļa. Mēs sadarbojāmies izstrādājot šīs vadlīnijas. Mēs sniedzām datus un aizstāvējām tos šajā komitejā. Tā kā es visnotaļ esmu gatavs apņemties panākt šo vadlīniju operatīvu īstenošanu. Un es jau sacīju, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai palīdzītu at attīrīt banku bilances. Un to esam arī centušies pēdējos gados izdarīt. Un tas ir attiecināms uz visām bankām. Mums nav tāda sistēma, kur tikai dažām bankām būtu jāsatīra savs bilants. Visām bankām ir jādara viss iespējamais, un uzraugiem ir jāizmanto visi instrumenti viņu rīcībā, lai izdarītu spiedienu uz bankām, to, tā arī rīkoties. Un pātrināt šo procesu, cik tas ir iespējams. Kā jau es norādīju, mēs nevaram pieļaut to, ka nāk jauna krīze, bet bankas vēl nav pabeigušas eh, attīrīt savu bilanci no iepriekšējās krīzes. Bet vai tas būs arī uh, uz mazāk svarīgām bankām attiecams? Jā, jā, man uh, nav iemesla, teiksim tā, um, piemērot atšķirīgas normas. Vadlīnijās ir skaidri rakstīts, ka korekciju temps ir jāpielāgo atkarībā no finanšu pozīcijas un bankas rentabilitātes rādītājiem. Viennozīmīgi nepieciešams programmas visām bankām, lai tās satīrītu savas bilances. Kas attiecas uz e, stresa testa rezultātu publiskošanu? Šeit man jābūt piesardzīgam. Jūs zināt, ka es e, visnotaļ atbalstu plašu informācijas atklāšanu attiecībā uz uzraudzības darba rezultātiem, tā skaitā stresa testiem. Es zinu, ka uzraudzības kopienā tas nevienmēr ir guvis atbalstu, un es bieži vien paliek, e, palieku mazākumā ar šādu viedokli pat savā EBA e, iestādes valdē. Un e, katrā ziņā uzskatu, ka ir nepieciešams censties vismaz panākt lielāku caurskatāmību. Paldies, Dimitrijus Papadimulis. Paldies, priekšsēdētāji. Enrijas kungs. Vispirms vēlos sveikt jūs mūsu komitejā. Man ir bijusi iespēja rūpīgi uzklausīt jūsu prezentāciju koordinātoru sanāksmē, kas bija slēgtām durvīm. un vēlos norādīt, ka iespējas, kas man radās pēc jūsu prezentācijas, bija ļoti, ļoti pozitīvas. Augsta līmeņa profesionālisms, un man radās iespējas, ka te būs cilvēks, kurš tiešām aizstāvēs uh, publiskās intereses. Bet presē lasīju dažus komentārus, diemžēl, kas eh, radīja varbūt šaubas ka par to, ka, cik efektīvi jūs varēsiet strādāt, un tika vilktas paralēls ar jūsu izcelsmes eh, valsti. Šāda veida komentāri nepalīdz, it īpaši saistībā ar eh, banku iestādi, ne arī Eiropas ideja kā tāda un mūsu iestādēm. Ir trīs lietas, ko es vēlos jums jautāt. Jums ir pieredze, jo esat eh, Eiropas Banka iestādes vadītājs. Tieši pirms jums šeit bija Nui kundze. Jūs droši vien eh, sekojāt viņas sacītēm un ieņemsiet visdrīzāk eh, viņas amatu, ja parlaments no tā nobalsos. Eiropas centrālā banka kā iestāde un SSM atbalstīja EDIS ieviešanu un banku integrāciju. Liekot uzsvaru uz eh, risku samazināšanu. Tagad iet runa par eh, risku sadalīšanu. Es saprotu, ka tas ir politisks lēmums, bet jūs kā eksperts, ja jūs paustu savu viedokli, par šo banku integrāciju. Tā varētu virzīties uz priekšu straujāk. Un varbūt nu, bankas būtu labāk aizsargāts pret nākamo krīzi, jo tās atgriežas. Ir šī uh, cirkulārā sistēma. Krīzes eh, nāk un atkal atgriežas pēc kāda laika. Šeit ir jārunā par kontrolēm, ne tikai uzraudzību kā tādu kā tas var būt, ka Kameks skandāls un iepriekšējie skandāli ir tikuši cauri šim e, ciešajam filtram, ko uzraudzības uh, sistēma ir uzlikusi, un viss atklājās tikai ar e, paradīzes dokumentiem un citiem dokumentiem, ka atsevišķi trauksmes cēlāji tiek pie informācijas, atklāja to, ko nav spējuši noskaidrot uzraugu, kuriem tas ir pienākums. SSM vadot šo iestādi, ko jūs plānojat darīt, lai stiprinātu caurskatāmību, jo tas tas, ko iedzīvotāji vēlas, jo savādāk eh, zaudēs uzticēšos. Mūsu iedzīvotāji pieprasās eh, lielāku caurskatāmību. Paldies! Sākšu ar Edis un banka integrācijas jautājumu. Vairākos gadu, vai, gadījumos esmu atklāti izteicies par labu Edis eh, projektam, bet vēlos eh, plašāk atbildēt. Ir bažas politiskajā vidē par eh, tādu kopīgu um, noguldījumu sadalīšanu, risku sadalīšanu. Mums jāatceras, ka lielākās bankas – kas varētu nonākt eh, noregulējumā, eh, tām nav paredzēta noguldījumu apdrošināšanas schēmas EDIS izmantošana. EDIS ir paredzēts eh, likvidācijai bankām, kurām nav sistēmiska nozīme, un ir svarīgi, lai būtu Eiropas garantijas, jo, kā mēs to pieredzējām krīzē, jebkādas šaubas par vietējās garantijas schēmas spēju nodrošināt noguldītājiem pietiekams garantijas, rada depozītu, jeb noguldījumu aizplūšanu, kas tikai ievērojami pastiprina krīzi. Līdz ar to ir salīdzinoši zemas izmaksas, bet uh, e, augsta ietekme. Edis, manuprāt, ir arī svarīgs projekts tādēļ, ka banku integrācija ir nozīmīga. Šobrīd visi uh, krīzes laikā no, īstenotie nodalīšanas pasākumi ir e, vērsti uz e, vietējo depozītu garantijas schēmu. Tāpēc kopīga depozītu garantijas schēma ļaus īstenot integrāciju, uzlabot to tirgu. Un tas atļaus arī veikt privātu risku sadalīšanu, kas varētu būt vissvarīgākais elements, kas vēl pietrūkst. Tā kā šajā ietvarā, es varētu teikt, es atbalstu Edis projektu. Es saprotu, ka ir debats par eh, riska samazināšanu, riska sadalīšanu. Eiropas Savienībās veiksmīgie projekti ir bijuši tie, kur mēs varējām strādāt ar ceļa kartēm. Un mēs varam eh, paralēli eh, rīkoties par komeks skandālu, paradīzes dokumentiem un tā tālāk. Jums taisnība. Tas ir nožēlojami kā pēc kaitējuma, kas tika radīts krīzes laikā, mēs pieredzam, ka bankas un viņu reputācija e, joprojām e, ir apdraudēta. Manuprāt, pats svarīgākais šeit e, uzraugiem ir iekšējā pārvaldība un riska mazināšanas kultūra. Tā tiešām ir tā joma, kurā uzraugi var sniegt pievienoto vērtību nodrošinot to, ka mums ir integritātes um, vērtības, kas ir visos iespējamos līmeņos. Un tā ir arī mana apņemšanās, ja jūs apstiprināsiet manī SSM vadītāja amatā strādāt, lai nodrošinātu to, ka šis mērķis tiek īstenots arī ar prudenciāliem instrumentiem. Tas nozīmē sākot no pašas augšas, augšējās vadības, eh, bet arī vidējā vadības līmenī un darbiniekiem kopumā. Visbeidzot, jūs runājat par caurskatāmību un informācijas atklāšanu. Es saprotu, ka SSM un ECB jau ir apņēmušies ievērot savā darbībā augstu caurskatāmības līmeni. Es domāju un ceru, ka jūs piekritīsiet, ka EBA mēs ievērojam augstāko caurskatāmību Eh, attiecībā pret Eiropas iestādēm un plašāku sabiedrību. Es viennozīmīgi centīšos pildīt šos mērķus arī jaunajā amatā, ja jūs apstiprināsiet mani tajā. Attiecībā uz pasākumiem Otrais pīlārs, manuprāt, ir viens no būtiskākajiem, kur mums ir nepieciešama lielāka izpratne gan no bankas puses, gan arī ekspertu puses par to, kā šis mehānisms darbojas. Paldies! Danut Hībneri. Paldies! vēlos jautāt jūsu viedokli par Eiropas Savienības dalību valstīm, kurām nav Eirozonā vai tām ir jāiestājas Eiros eh, Banku Savienībā. 2014. gadā Dānijas centrālā banka nāca klajā ar pozitīvu atzinumu, aicinot valdību darīt kaut ko, kas nāks par labu Dānijai, bet pirms kāda laika tas tika atlikts uz 19. gadu pēc vēlēšanām. Tagad nāk Danske Banka naudas atmazgāšanas skandāls un ir atjaunosies diskusija par šo tematu. Un atkal Dānijas valdība, manuprāt, izskata iespēju pievienoties. Tad bija Bulgārijas vēstule ECB vasarā, ko skatīja arī, EC, ko skatīja arī Eirozonas finanšu ministri, kur um, tika um, izteikts lūgums uh, pievienoties. Dalībā Banku Savienībā varētu palīdzēt atrisināt dažas no problēmām, kā ar ko saskaras bankas Eiropā. It īpaši cīņa pret naudas atmazgāšanu un uzraudzības kvalitāti dalību valstīs, kur nav eiro valūta. Un arī šie skandāli banku sektorā. Vai jūsuprāt, tas būtu noderīgi, ja, eh, ja tas tikai radītu papildus problēmas Eirozonai un lielāku darba apjomu jums? Vai tur ir pievienotā vērtība jūsuprāt, kā uh, eh, valstis ārpus Eirozonas pirms kļūt par Eirozonas dalību valstīm iestātos Banku Savienībā? Paldies par jautājumu! Vispirms jau lēmums iestāties Banku Savienībā ir dalību valstu kompetencē šis lēmums. Un, jā, dalību valsts izvēlas to darīt. Nu, es nedomāju, ka būtu piemēroti izdarīt spiedienu uz valstīm. Tas ir lēmums, kas viņiem jāpieņem. Bet mana pieredze EBA ir tāda, ka esmu bieži bijis iesaistīts e, mediācijas e, procesos SRB e, un iestādēm no dalību valstīm, kas nav daļa no Banku Savienības. Man radās iespējas, un ja mani iecels šajā amatā, tad arī es apņemos ievērot līdzsvaru, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu kopējas lēmums un vienotas tirgus operācijas eh, attiecībā uz bankām, kas ir SSM uzraudzībā. Tāpat laikā tā ir pilnīgi atšķirīga situācija, ja sežat pie galda un, un piedalāties lēmumu pieņemšanā par bankām, kurām ir dominējoša loma jūsu tirgū Es teiktu, ka tur ir pievienotā vērtība. Un ja tas ir tā, kā tas šobrīd ir Bulgārijai, kur ir iesniegums par vēlmi iestāties, tad SSM un ECB viennozīmīgi atbalstīs un darīs visu, kas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka uh, iestāšanās Banku Savienībā aizrit bez problēmām. Paldies, Jakobs un Vaidzekers. Paldies, priekšsarētāji, Enrijas kungs pāris īsi jautājumi. Pirmais. Jūsuprāt, šis single point of entry noregulējuma stratēģija, vai jūsuprāt tā joprojām ir uzticama pēc Brexit? It īpaši ņemot vērā saspringtās transatlantiskās attiecības. Otrs jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka vairāk būtu jāizmanto uzraudzībā spēja pieņemt uh, savus lēmumus uh, arī attiecībā uz buferu veidošanu saistībā ar stresa testiem. Un trešais jautājums, vai jūs redzat iespēju rektek tehnoloģijas uh, piemērot uh, SSM uh, mehānismu ietvaros? Thank you. Uh, the, the... Paldies! SPE modelis, šis single point of entry modelis, ir modelis, kas prasa diezgan lielu koordināciju. Un gan eksante, gan ekspost attiecībā uz pašu noregulējumu. Um, tas ir uh, uh tā, ka daudzos gadījumos šis SPM modelis ir saistīts ar bail-in izmantošanu bankām. Tas padara šo sistēmu vēl trauslāku. Ir jābūt ļoti lielai pārliecībai par to, ka zaudējumi, teiksim, uz kuru pusi noregulējuma plānos tie tiks novirzīti uz augšu, uz leju, uz sāniem, lai šie plāni būtu uzticami. Manuprāt, Brexit un transatlantiskais aspekts, kur jūs pieminējāt, nav tas būtiskākais problēmas šeit, jo savā ziņā apvienotā karalista kļūs pēc dažiem mēnešiem par trešo valsti. ASV, protams, ir trešā valsts. Un es saprotu, ka, ja IPU priekšlikums tiks pieņemts likumdošanā, ASV jau ir spēkā ārvalstu banku regulēšanas noteikumi. Ir, eh, tad būs arī skaidrība lielāka par to, kā noregulēta ārvalstu bankas eh, vietējā jurisdikcijā. Tālāk attiecībā uz eh, lemtspēju šai uzraudzības procedūrā. Jūs runājat par precikliskajiem buferiem tam būtu jābūt plašākam jautājumam, kā tikai mikroprudenciālai mm, uzraudzības daļai, kas tiek no augšas uh, uzspiesta, bet jums ir taisnība. Mazajām bankām dažkārt uh, ir nepieciešama lielāka uzmanība, jo tās varbūt uh, ļoti aktīvi darbojas cikliskos tirgos, piemēram, hipotekārajā tirgū mājasēmniecībām. Un šo buferu piemērošana mazajām bankām varētu prasīt eh, zināmu elastību lēmumu pieņemšanā. Eh, nevar izlasīt pats savus pierakstus, diemžēl, attiecībā uz trešo. Jā, par rektek. Rektek ir eh, interesants instruments. jāpaskatās, kā tas būtu izmantojams. EBA mēs e, šo koncepciju centāmies izmantot attiecībā uz atbilstību e, principam zini savu klientu e, saistībā ar naudas atmazgāšanas jautājumiem. Jūs saprotat, tur ir liels administratīvais sloks saistībā ar dokumentu aizpildīšanu, dokumentu pārbaudīšanu. Uh, un eh, to varētu atvieglot izmantojot redteg. Redteg izmantošana varētu būt nozīmīga attīstība. Un tik tiešām ir nepieciešams eh, papētīt, kurās jomās to būtu iespējams vēl izmantot. Paldies! Ar to mēs, manuprāt, esam pabeiguši darbu tieši laikā. Protams, ja kāds vēlas uzdot kādu jautājumu vēl brīvā mikrofona procedūrā, Varam to izdarīt? Ja nē, tad paldies par ļoti produktīvu viedokļu apmaiņu šajā uzklausīšanā. Ar to mēs slēdzam šo uzklausīšanas daļu un pāriesim pie balsošanas. Paldies! Divu minūšu pārtraukums, vienkārši lai sagatavotu balsošanas sarakstus.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

Darbie kolēģi, sāksim ar pārbaudas balsojumu. Lūdzu, sākam balsot. Labi. Ok. Labi. Tātad. Tagad sāksim. Varam um, noslēgt šo pārbaudas balsojumu. Un pirmais balsojums, kas mums ir jāveic, ir um, vienotā uzraudzības mehānismu uzraudzības valsts priekšsādātāja iecelšana amatā. Sākam balsot aizklātais balsojums. Beidzam balsot. 42 pār, 1 pret, 9 atturējušies. Apsveicu Andrejā Enrija. Tagad pāriesim pie otra balsojuma, kas ir Bernda Lukas ziņojuma projekts par uh, sēktajām obligācijām. Sāksim ar direktīvu. Pareizi, jā? Ja? Labi. Tātad A kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. B kompromiss par? Pret? Atturas? Pieņemts Pieņemts. C kompromiss ar mutisko grozījumu, ko iesniedz sociāldemokrāta grupa. Pirms, pirms par mutisko grozījumu jā, par, pret, atturas, noraidīts. Bez mutiskā grozījuma par, pret, atturas, pieņemts. D kompromiss Es atvainojos, jums vārds. Es atvainojos, bet eh, es eh, uzskatu, ka ja mutiskais grozījums nav pieņemts, tad ir trīs grozījumi, kurus neietver kompromiss. 146, 175 un 178. Tie ir pilnīgi pretrunīgi. Jūs varat vēlreiz nosaukt eh, numurus. Uh, 146, 146. grozījums tātad, eh, jā, 175. grozījums. Bet šis ir F kompromisā. Tas ir citā kompromisā. Tātad šeit ir 146. grozījums, kas nav ietverts. Tātad sociāldemokrāti prasa atsevišķu balsot par 146. referents, lūdzu. Es atvainojos, man ir tas jāapstrīd. Sociāldemokrātu grozījums tika pienācīgi izskatīts ēnu referentu diskusijās. Tas neguva vairākumu atbalstu. Tātad to eh, mēs skatījām ar kompromisa starpniecību, bet mēs izlēmām to neiekļaut, bet tas ir uh, nosakts. Santa kungs, lūdzu. Sorry. Um, during the actual shadows meet. Ēnu referentu sanāksmē tika ļoti skaidri pateikts, ka par to ir jābalso, jo kompromiss to neietver. Un ko mēs gribējām? Mēs gribējām atsevišķu balsojumu par to. Thank you. Paldies. Nu, goda vārds tā nav pirmā reize, kad grupa prasa atsevišķu balsojumu par uh, kādu grozījumu, ko neietver uh, kompromiss, un tas jau nav nekāds pasaules gals. Uh, tāpat nebūs vairākums 168 pār pret noraidīts. Uh, komprom D kompromiss par pret pieņemts. E kompromiss par pret pieņemts. F kompromiss ar mutisko grozījumu, ko piedāvā sociāldemokrāti. Vispirms mutiskais grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad par kompromisu bez mutiskā grozījuma. Jā, un tad mēs uh, balsosim atsevišķi par 175 un 178. F kompromiss bez mutiskā grozījuma par pret pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 26 pret 24. Tagad balsosim par 175. grozījumu par pret pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 177. 178. atvainojos par, pret. Man šķiet, ka noraidīts, ja nu vienīgi jūs gribat pārbaudīt. Labi. Tad tagad pārējām pie G kompromisa par, pret, atturas pieņemts. H kompromiss par, pret, atturas pieņemts. I kompromiss par, pret, atturas pieņemts. J kompromiss par, pret atturas pieņemts. 259. grozījums par pret pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Kā kompromiss par pret atturas pieņemts. L kompromiss ar mutisku grozījumu. Vispirms par mutisko grozījumu par pret. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 25 pret 22. Tagad balsosim par kompromisu bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret atturas pieņemts. N kompromiss par pret atturas pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. V kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar uh, grozījumiem. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 34 pār 16 pret 1 atturējies pieņemts. Apsveicu referentu. Nē, vispirms mums vēl jānobalso par sarunu sākšanu, balstoties uz pieņemto komitejas balsojumu. Uh, ziņojumu sākam balsot, personāla balsojums. Devotees. Beidzam balsot. 33 pār, 17 pret. Tātad ir kvalificētais vairākums. Tagad pāriesim pie regulas, apsveicu referentu un vispirms balsosim par piekto grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Es atvainojos, man bija nepareizais balsošanas saraksts. Just a second. Ok, yes. Jā. A kompromiss par, pret, par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 37. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret pārbaudīsim 15. grozījumu. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Noraidīts. 22 pret 20. Kopā balsojam par 38 un 39 par pret atturas noraidīti. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret. Pārbaudīsim otro grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 26 pār 24 pret. 17. grozījums par pret. ETP ir par, jā. Ja atturas pieņemts. 18. par pret pārbaudīsim 18. sākam balsot. Multiple combinations. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad trešais ir atsaukts, ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. 19. par pret pret. Pārbaudīsim 19. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Komisijas par grozīto komisijas priekšlikumu personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 45 pār 5 pret 1 atturējies. Un tagad balsosim par sarunu sākšanu, balsoties uz komitejas pieņemto ziņojumu. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 44 pār 6 pret. Tagad apsveicu referentu. The... Tagad pāriesim pie Barbaras Kāpela ziņojuma projekta par uh, Eiropas Investīciju banku aktivitāšu gada ziņojumu un sākam ar 20. grozījumu. Esam gatavi? Labi. Sorry. They've, sorry, there is a new Ok, sorry. Amendment 20. 20. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 21. pār, pret, pārbaudīsim 21. Sākam balsot. No. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. par, pret, pārbaudīsim 22. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 24 pret 24, tātad noraidīts. Tad balsosim par orģinālo tekstu. Par, pret, pārbaudām uh, par sākotnējo tekstu. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad tas ir iekļauts A kompromiss par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts 28 par 17 pret. Tad tagad B kompromiss, kur man ir jāpasaka, ka referenta birojas ir informējis sekretariātu, ka 13. pānta saturs. Ā, es atvainojos. Es tā gribēju izlasīt uh, šīs ziņas, ka es pārlecu pāri. 28. grozījums par, pret, atturas, norēdies, 29. par, pret, pārbaudīsim 29. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad B kompromiss, un kā jau es teicu, referents birojas ir informējis sekretariātu, ka 13. inta panta saturs ir iekļauts B kompromisā kļūdas rezultātā. Tātad nolūks bija 13. inta pantu iekļaut B kompromisā Um, kompromisā, nepārņemot šo formulējumu. Līdz ar to pēdējais pāns, kas ir uh, šajā INTA 13 uh, mm, tekstā, tas nav iekļauts kompromisā, līdz ar to teksts, kas sākas ar aicina uh, EIB ņemt vērā līdz koordinācija ekonomikas politikas jomā, tas ir izsvītrots, tas ir referents paziņojums. Tātad ar šo precizējumu mēs varam balsot par B kompromisu par pret Pārbaudīsim B kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 pret 19. Tad tagad pāriesim pie 37. grozījuma. Nē, 35. Tas ir atsaukts, man ir te rakstīts. Jā, man bija taisnība. Tātad 37. grozījums par pret atturas uh, noraidīts. 38. arī atsaukts, tātad mēs eh, balsojam par sākotnējo tekstu. 4. pāntā par, pret, pārbaudām sākotnējo tekstu, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. un Inta grozījumi, kas ir identiski pār pret atturas noraidīts. 7. pāns Inta par pret atturas pieņemts. 41. grozījums pār pret atturas noraidīts. 43. pār pret atturas pieņemts. Un tas ir iekļauts. Tad tagad 45. Jūs gribat pārbaudīt 43. So, amendment 43, the vote is open. Check. 43. Sākam balsot. Elmar, welcome to Econ. Sveic, Elmar Ekon. Beidzam balsot. Pieņemts 28 pret 23. Pāriem pie 45. par pret atturas. Man šķiet, ka tas pats vairākums, bet tuvu balsojam par 45. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 46 par, pret, atturas, pieņemts. 49 par, pret, Neredzu zaļos, pārbaudām elektroniski 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50 par, pret. Pārbaudam elektroniski par 50. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 53. par, pret, atturas, pieņemts. 56. par, pret, atturas, noraidīts. 57. par, pret, atturas, pieņemts. Oriģinālais teksts, otrais apakšvirsraksts par pret atturas pieņemts, 58. par pret atturas noraidīts, 59. par pret atturas noraidīts, oriģinālais teksts par pret atturas pieņemts, 60. par pret pārbaudam 60. sākam balsot. Ļoti jauna politisko grupu kombinācija mums šeit. Beidzam balsot noraidīts 26 pret 21. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. Pārējām pie budžeta 14. par pret atturas pieņemts. Budžets 16. punkts Tātad 16. punkts budžets par pret atturas pieņemts, 63. par pret atturas noraidīts, 65. par pret atturas noraidīts, 66. par pārbaudam par 68. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67 par, pret atturas noraidīts, 85 par, pret atturas pieņemts, 70 par, pret atturas noraid, pieņemts, 71 par, pret atturas pieņemts, 72 par, ETP 72 par, pret atturas noraidīts nu, jums tik ļoti patīk. Tātad balsosim blokā. 73. par, pret, atturas, noraidīts. 76. par, pret, atturas, noraidīts. 78. par, pret, atturas, noraidīts. 79. par, pret, atturas, pieņemts. 80. par, pret, atturas, noraidīts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. 82. par, pret, atturas, noraidīts pret atturs noraidīts. Orģinālais teksts 4. apakšvirs pozīcijā eh, par pret eh, pārbaudam. Beidzam. Pieņemts. 83. pār, kurš pār pret atturs noraidīts. Orģinālais teksts 8. punktā par pret atturs noraidīts neredzu pietiekami daudz grupu rokas, tādēļ balsojam par oriģinālo tekstu 8. punktā. Man šķiet, ka pieņems, bet pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot! Lūdzu, parādiet rokas. 85. grozījums par pret atturas pieņemts. 86. 7. par pret atturas noraidīts, oriģinālais teksts 5. apakškategorijā par pret um, um pieņemts, 88 par pret atturas noraidīts, oriģinālais teksts 9. punktā par pret uh, atturas pieņemts, 89. par pret atturas pieņemts, 91. par pret Pārbaudam 91. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 pret 24, 92. grozījums par, pret, atturas noraidīts, oriģinālais teksts 10. punktā par, pret, atturas pieņemts, 93. par, pret, Sākam balsot par 93. Beidzam balsot. Tātad noraidīts 94. pār pret pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 29 pret 22. H kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk budžets 18. punkts par pret atturas noraidīts. Budžets 19 par pret pārbaudam 19. punktu. Beidzam balsot. Pieņemts.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 pret atturas noraidīts, 105. pār pret atturas noraidīts, 106. pār pret atturas noraidīts, oriģinālais teksts 6. Nu, kategorijā pār pret atturas pieņemts, 107. pār pret atturas noraidīts, 108. pār pret atturas noraidīts, oriģinālais teksts 11. punktā pār pret atturas pieņemts, 109. pār pret atturas noraidīts, 110. pār pret. Pārbaudām par 110. Sākam balsot. Tātad 110. Beidzām balsot pieņemts. 24 pret 19, 111 pār, pret aktorus noraidīts, 112 pār, pret. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim, sākam balsot par 112. Beidzam balsot. Noraidīts. Orģinālais teksts 12. punktā par pret. Lūdzu, parādiet rokas. Balsojam elektroniski. Jā, mīnus viens sociālists. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. par. Par. Pret atturas noraidīts, 115. par pret atturas pieņemts, D kompromiss par pret atturas pieņemts. 120. grozījums par pret atturas noraidīts, 121. par pret atturas noraidīts, orģinālais teksts par pret atturas pieņemts, kompromiss F pār pret atturas pieņemts, 124. par pret noraidīts, 125. par pret atturas noraidīts, 132. par pret pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot neizšķirts 25 pret 25, neiz, noraidīts 103 trešais pārpret atturs, noraidīts 134 tais pārpret atturs, noraidīts 144 pārpret atturs, noraidīts 146 pārpret atturs, noraidīts 147 pārpret atturs, noraidīts 151 pārpret atturs, noraidīts 154 pārpret atturs, noraidīts kompromiss E pārpret pret atturas pieņemts. Inta trešais punkts pār pret atturs pieņemts. Piektais punkts pār pret pārbaudām Inta piekto punktu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsu pārsvaru. 24 par 23. Inta 8. punkts par pret Pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 30 pret 19, Inta 11 pār pret pārbaudām par 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Neizšķirs 26 pret 26 noraidīts. Budžets 15. punkts. Ļoti dīvaina struktūra. Pal pret atturas pieņēms. Budžets 24 par pret atturas pieņēms. Kompromiss I par pret atturas pieņēms. Budžets 12. punkts pār pret atturas pieņems. Budžets 22. punkts pār pret atturas pieņems. Kompromiss G pār pret atturas pieņemts. 158. pār pret pārbaudām 158. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 23 par 28, 159 par pret atturs noraidīts. Oriģinālais teksts 17. punktā par pret atturs pieņemts. Budžets 10. punkts par pret atturs pieņemts. Budžets 11 par pret atturs pieņemts. 5. grozījums par pret atturas noraidīts. Oriģinālais teksts apsvērums par pret atturas pieņemts, sastais grozījums par pret apturas pieņemts. B apsvērums ordinālais teksts par pret atturus pieņemts. Septītais grozījums par pret pārbaudām septīto grozījumu sākam balsot. atbalstu šo autoru un citu grozījumu autoru, kas tagad ir kļuvis par Beļģijas aizsardzības ministru. Beidzam balsot. Jā, es jūtos tagad drošāk. Tātad beidzam balsot. 29 noraidīts, atvainojos. Pārējām pie oriģinālā teksta Nu, palīdziet man, kurā punktā, jo mans komentārs man izsita no ierunas. Tātad jābalso par astoto. Par, pret, atturas pieņemts, devītais par, pret, atturas pieņemts, desmitais par, pret, atturas pieņemts, vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. nu, tā kā viņam ir tagad ieroči, tad visi grozījumi tiek pieņemti. Tas ietekmē balsojumu. 12. grozījums par, pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ordinālais teksts C apsvērumā par, pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Orģinālais teksts D apsvērumā par pret atturas pieņemts. E apsvērums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret pārbaudam 13. sākam balsot. Par 13. balsojam. Beidzam balsot. Pie noraidīts 28 pret 24, 14. grozījums par, pret, atturs noraidīts, 15. grozījums par, pret, atturs pieņemts, 16. par, pret, atturs noraidīts, 17. par, pret, atturs noraidīts, 18. par, pret, atturs noraidīts, Orģinālais punkts pirmā. Vai jūs gribat blokā no 1 līdz 9 balsot? Tā tad uh, atsaucas 1 līdz 9 pār pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums pār pret pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts vienbalsu pārsvaru. Ordinālais teksts atsaucē 10 par pret atturas pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, atvainojos. Otrais grozījums par pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Personālais balsojums par grozīto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 24 pār, 9 pret, 9 atturs, apsveicam referentu. Tagad varam pāriet pie Ivanas Maletičas eh, atzinuma projekta par kopīgiem nosacījumiem, regula, lai sāksim ar 20. grozījumu par, pret, atturs, noraidīts 21, par, pret, atturs, noraidīts 22, par, pret, atturs, noraidīts 23, par, pret, Pārbaudam 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 28 līdz 23. Pret 23. 24. grozījums par pret atturs noraidīts, 25. par pret. Tātad 25. par pret. Pārbaudam 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pret 24 noraidīts, 26 par, pret, atturas noraidīts, 27 par, pret, atturas noraidīts, 28 par, pret, atturas pieņems, 29 par, pret, atturas noraidīts, 30 par, pret, atturas noraidīts, 31 par, pret, pret atturas noraidīts. 32. pār pret atturas pieņemts, 33. pār pret atturas pieņemts, 5. pār pret atturas pieņemts, 34. pār pret atturas pieņemts, 6. pār pret atturas pieņemts atturas. Atbildēt, pārbaudam elektroniski un neredz tik labi. Manuprāt, bija pieņemts. Beidzam balstot. Jā, pieņemts 27 pret 23, 35 pār, pret atturis noraidīts, 36 pār, pret atturis noraidīts, 37 pār, pret atturis pieņemts, 38. pār, pret atturs pieņemts, 39. pār, pret atturs noraidīts, 40. un 41. pār, pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts 29 pret 22. 42. Tas ir citādāks, vai ne? Nē, tas pats. Tātad bija patiesībā trīs grozījumi. Nu, labi. Balsojam par 7. par, pret, atturas pieņemts, 43. par, pret. Pārbaudam 43. sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 44. par, pret, pārbaudām 44. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. un 46. ir viens un tas pats kopā par, pret, Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 28 pret 23, 8. grozījums par pret atturis pieņemts, 47. grozījums par pret ne atkrīt, 47. atkrīt, 48. grozījums par pret pret, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 28 pret 23. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 50. grozījums, 50. par, pret, Pārbaudam 50. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 27 pret 24. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Divdesmit trīs atkrīt, tad piecdesmit ceturtais pār pret, atturas noraidīts, 55. pār, pret, atturas. Sociāldemokrāti par vai pret, pārbaudam 55. To. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 26 pret 24, 56. pār, pret, atturas atturs noraidīts. 58. par pret atturs noraidīts. 60. par pret atturs noraidīts. 11. par pret atturs noraidīts. To es teiktu, ja vien negribat pārbaudīt elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas bija 11. Tagad pārējām pie 61. par pret. Pārbaudam 61. Beidzam balsot. Noraidīts 26 pret 24. 63. par pret atturis noraidīts, manuprāt, ļoti tuvu. Tāds pats vairākums 64. par pret atturis Tātad 63. noraidīts, tad mums jāpāriet pie 66. Pārbaudīsim to vēlreiz. Tātad 66. Beidzam balsot. Pieņems 24 pret 22. 66. par pret atturas pārvaldam, atvainojiet, sākam balsot par 66. Pērvanš tavs grozījums, nu tu rādīji uz leju. Beidzam balsot. Noraidīts 28 par 22. Atsaukts, atsaukts, atsaukts. 71. par, pret, atturas noraidīts. 12. par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas pieņemts. 75. par, pret, atturas EKR. Ko jūs domājat par 75. par, pret, noraidīt. 76. par, pret, atturas noraidīts, 77. par, pret atturs noraidīts, 78. par, pret atturs noraidīts, 79. par, pret atturs noraidīts, 80. par, pret atturs noraidīts, 81. par, pret atturs noraidīts, 82. par, pret atturs noraidīts, 83. par, pret atturas noraidīts, 84. pār pret atturas pieņemts, 85. pār ETP, 85 par pret, nu pārbaudam, elektroniski sākam balsot. Jūs nepaspējāt. Beidzam balsot. Noraidīts 25 pret 22.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 atturas noraidīts 92 par, pret atturas noraidīts 93 par, pret atturas noraidīts 94 par, pret atturas noraidīts 95 par, pret atturas noraidīts 96 par, pret atturas noraidīts 97 par, pret atturas noraidīts 98 par, pret atturas noraidīts 99 par, pret atturas noraidīts. 100. par pret atturas noraidīts. 101. par pret atturas noraidīts. 102. par pret atturs noraidīts 103. pār, pret atturs no, pieņemts 104. pār, pret atturs noraidīts 105. pār, pret atturs pieņemts 106. pār, pret atturas noraidīts 107. par pret atturas pieņ... noraidīts 108. par pret atturas pieņems 109. Kā lūdzu? Viss ir kārtībā 109. par pret. Jā, 109. atkrīt. Jā, jums taisnība, jo 108. pieņemam. Atvainojiet, 110. par pret Pārbaudām par 110. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 111 par, pret, atturas noraidīts. 112 par, pret, atturas pieņemts. 113 par, pret, atturas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 Alde ir par vai pret? Noraidīts 122 par, pret. Atturas noraidīts 123 par, pret. Atturas noraidīts 124 par, pret. Atturas. Pārbaudam, sākam balsot. Šķiet, ka noraidīts. Beidzam balsot.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 pret atturas pieņemts, 133 pār pret atturas noraidīts, 134 pār pret atturas noraidīts, 135 un 136 pār pret atturas pieņemts, 137 pār pret atturas noraidīts, 138 pār pret atturas pieņemts, 139 pār pret atturas. Alde ir pret par 139. noraidīts. Pirmais par, pret, atturs noraidīts, divi par, pret, pārbaudam otro, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts 26 pret 24, trešais par, pret, alde, pret, trešo, lūdzu paceliet rokas, noraidīts, ceturtais par,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 Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienu balsu pārsvaru. 16. par. Pret atturas. Pieņemts. 17. par. Pret atturas. Noraidīts. 18. par. Pret atturas. Noraidīts. 19. par. Pret atturas. Noraidīts. Pielikumi 140. pār pret atturs norādīts, 141. pār pret atturs norādīts, 142. pār pret atturs noraidīts. Balsojums par visu grozīto tekstu, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār, 24 pret, 0 atturēšanās, apsveicam referentu. Second part, sorry. Uh, no, second report. Ir vēl viens Ivanas Maletiča ziņojums. Uh, ziņojums par stāvokli situācijā Eiropas uh, nākotnē. Debatšēdis A kompromiss pieņemts, B kompromiss ar mutisko grozījumu pār pret atturas pieņemts. Kompromiss BA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 The vote is closed. Beidzam balsot. 40 pār, 7 pret, 3 atturas, apsveicam referenti. Līdz ar to varam slēgt sanāksmi. Nākamā sanāksme rītdien. Ekonfam no 9 līdz 9.30 un Ekon parastā sanāksme pirmdien Nē, mēs sāksim deviņos precīzi, vēlos norādīt. Mēs vienmēr sākam precīzi. Jo savādāk pārklāsies eh, sanāksme ar taks eh, trīs komitejas sanāksmi, tāpēc mums precīzi jāievēro laiks. Un pirmdien no trījiem, un pēc tam tālāk otrdien. Par to arī slēdzam sanāksmi. Paldies!